kas ir augu repetīvo materiālu audzēšana un pieejamības nodrošināšana tirgū. Došu Silvestrim vārdu par augu produktiem, kas skatās uz visu pretrunīgākiem punktiem komisijas priekšlikumā. Mēs lūdzām mūsu tematiskos cilvēkus sagatavot ziņojumu par par Eiropas tirgu, sēklā, sēklu tirgu un augu reproduktīvo materiālu, un ļoti bieži cilvēki nepareiz runā, ka šis tirgu, šo tirgu vada lielas starptautiskas firmas, un mūsu pētnieku, pētnieki ir parādījuši, kad uzņēmumi, kas ražo sēklas un reproduktīvos materiālus, ir mazi uzņēmumi. Un tad, tad es došu Sergio vārdu un tad debatēsim. Ar kolēģiem pirms mēs turpinām ar ekspertu uzklausīšanu ar tiem, kas ir aicināti šo pēcpusdienu. Silvestri, lūdzu. Paldies, kolēģi. Pirms mēs uzklausām eksperts, kas izteiks savus viedokli par <clears throat> auga reproduktīviem materiāliem un sēklām. Šī mums ir pirmā reize pārunāt ziņojumu projektu. Mums jau ir bijis pārunas komitejā, bet šī ir pirmā reize, kad mums ir teksts priekšā. Es ceru, ka jums ir bijis iespējas pārskatīt ziņojumu projektu un grozījumu, kas ir iesniegti. Es vienkārši gribētu pateikt, kāda ir galvenās jomas šajā ziņojumā. Vispirms komisijas priekšlikums ir labs darba dokuments, bet ir dažas idejas, kur vajadzētu paplašināt Un vissvarīgākais jautājums var apkopot, tie ir tie, kur es esmu pievērs grozījums. Vispirms grūtākais ir nišķirgus mat materiāli, ir pamatots uz ekonomiskais uzņēmums ievieš tirgū, ļoti mazas, mazi uzņēmumi, mazāk kā desmit darbinieki un divu miljonu maksimālai apgrozība, bet to nevar attiecināt uz lauksaimniecības sektoru pamatojoties uz skaitļiem no Korepēra, šie skaitļi uzskat, kā komisija ir ieteikusi noteikumu, kad niš tirgus materiāls tiek tirgot ar mazāk kā desmit darbiniekiem un apgrozījums mazāk kā desmit miljonu eiro. Tas izsvītrot daudz mikro uzņēmumus un neiekļaut viņus regulā. Arī skatoties uz pētījumu, ko minēja priekšsēdis no mūsu iekšējā parlamentu pētījuma dienesta par Eiropas firmu lielumu, kas piedalās šani, šajā tirgū, tad mans priekšlikums, lai apiet šo problēmu, ir pārdefinēt nišu tirgu, un tātad es negribētu runāt par ražotāju uzņēmumi, bet ražotāju ražoto kvantumu, un komisijai būtu jāiesaka kāds kvantums deleģējošos aktos, izņemot vietējā, vietējā ēdienu pārtika, kas ir vietējā tirgū. Par to es jau runāju. Otrais, uz ko jāliek uzsvari, ir heterogēnu materiālu, par ko komisija ir izteikusies <clears throat> detalizēti bija diezgan daudz laika izveidot šo definīciju, balstoties uz publiskiem pētījumiem, kas ir 2007. un 2008. gadā, bet komisija vērtējot šos skaitļus trīs vai četrus gadus un Ar to nedalījās lielākā daļa bioloģiskie ražotāji, ka tas neuzlabot. Un tātad manā priekšlikumā es esmu mēģinājis skaidrāk izteikties, ne tāpēc, kad komisija nespēja to darīt, bet tāpēc, kad tā ir sarežģīta lieta, atrast definīciju, kur visu varētu, par kuru visu varētu vienot. Un es gribēju ieviest vairāk skaidrību, izlietojot vispārīgu definīciju, runājot par heterogēno materiālu, un es esmu gatavs uzklausīt kompromiss vai grozījums cilvēkiem, kas grib kaut kādas izmaiņas. Tātad bez īstenošanas pasākumiem te ir rakstīts, ka viņam ir, tam ir jābūt reģistrētam pēc patreizējās sistēmas, uh, vecākām sugām. Tas ir lētāka sistēma nekā patreiz ir izmantot, un to var pamatot uz praktiski iegūtu zināšanas, ko var iegūt graudaugu izmantošanu. Un tad, tad eksperti no dažādām asociācijām, tad mēs varam atrast vienošanos šajā jautājumā. Un otrs, kurš attiecās vislielākā daļa grozījumu ziņojumu projektā, tad ir, ir uz VCU vērtība kultivācijai, un es domāju, komisijai to vajadzētu pārskatīt, kā es jau teicu pirmajā diskusijā šajā komisijā, komitejā. Komisija runa par pieņemamo līmeni un ilgspējīgo līmeni, un mēs neuzskatām, ka būtu starpības starp ilgspējīgu un apmierinošu. Vajadzētu būt tikai viena vērtība, par ko mēs varam vienoties, un to izmantot kā pamatu jaunai, jaunākam veidam, un to mēs esam runājuši ar ieinteresētām pusēm un ar operatoriem, un nav nebūtu jāgroza un tas sasniegt mērķi regulā, lai mazināt birokrātiju un izmaksas. Te mēs dubultotu izmaksas un slogu ar tas palielināt birokrātiju, jo būtu divi atsevišķi skaitļi. Un arī komisija oriģinālā tekstā minēja kad apmierinoši VCU vajadzētu noteikt dalībvalstu līmenī un Eiropas līmenī, stāv, Eiropas aģentūra līmenī. Viens VCU, tad dalībvalsts būtu tās, kas varētu piestrādāt un arī par ilgtspējīgu, kur pretīm aģentūru pāraudzīt, kad kompetentās iestādes izmanto saskaņotus kritērijus. Un es domāju, ka mums ir vienošanās par vienu atsevišķu VCU un komisija liekas, ka viņi ir gatavi sadarboties, nevis kā iepriekš. Otrs ir par augu reproduktīvo materiālu rot, rotāšanai. Tie, kas ir lietot vienkārši rotāšanai, bet ko arī var izmantot kā barību, piemēram, saules puķis, tad arī būtu zem šī regula, ja nenosaka mērķus atsevišķu. Tātad es lūdzu atšķirības starp diviem, lai būtu mazāk stingri standarti otrajam, otrajai grupai, un komisija skaidrs ir ieviesuši jaunos ziņojumus, lai būtu standarti ekvivalenti par materiālu, ziņotiem materiāliem, kas ir ievest Eiropas Savienībā, kas nav saistīti ar Eiropas Savienības vienošanos ar trešajām valstīm, vai ja Eiropai nav standarts, tad mēs uzskatām, ka vienošanās par augu izmaiņu būtu diezgan, lai risinātu konkurences problēmas Eiropas uzņēmumiem. Un tāpēc ir 12 normas, kas neatrunā šos eksportus, bet citi jautājumi par dzīvnieku labklājību un augu labklājību. Es gribētu, lai to atjaunotu citur, un tad ekvivalents, bet multiplikācijas materiāliem, augiem, kas ir ražoti trešās valstīs, tad īstenošanas aktiem vajadzētu būt deleģētiem aktiem, lai mēs varam atspoguļot tos argumentus, ko mēs vēlamies parlamentā. Tātad, lai varētu atvērt aptvērumu debatēm, un mēs uzklausīsim, protams, ekspertu un tikai divas beidzamās lietas par komisijas pilnvarām. Lielākā daļa izmaiņas, kas ir pirmajā pielikumā ar sugām, kas ir iekļauts šajā regulā, mēs gribētu, lai pirmais pielikums par mežu reproduktīviem materiāliem vajadzētu grozīt, izmantot parasto likumdošanu, nevis deleģētos aktus, un mēs būtu pateicīgi Kjūz kungam, kas bija ēnu referentu sanāksmē, jo tad tas būtu labs teksts, ko varētu iekļaut ziņojuma projektā. Nu, es, es ļoti atvērts uzklausīt jūsu komentārus un lai palīdzētu veidot nākošo tekstu, es gribēju pateikties komisijai, es gribēju pateikties padomdevējiem, ēnu referentiem, viņu palīgiem, manu, manai maniem darbiniekiem un visiem, kas ir palīdzējuši ar šo darbu, kas tagad ir oficiāli sācies, un ar labiem priekšlikumiem, nevis ideoloģisku domāšanu, tad es domāju, ka mēs varam veikt tālāku ceļu. Labi, paldies. Ir Martin Heusling Es gribētu pateikties Silvestri kungam, kad viņš ir ar mieru pieņemt vēl grozījumus. Es domāju, ka tas būs vajadzīgi, lai, jo projekts nevar iz, tikt pieņemts, kāds viņš patreiz ir. Ieteikumi, kad, ko mēs runājam pēdējo reizi, ir kaut kas, ko es nu pat pārskatīju par īpašumu zemes īpašnieku tiesības, vai to nevarētu labāk atrunāt. Tas nav jautājums izmaiņas starp zemes īpašniekiem. Mēs gribam pieturēties pie brīvībām, un tas nav ļoti labi atrunāts. Un kritērija ekoloģiskajiem aspektiem ir ļoti grūti noturēt zināms standarts, dažiem tas ir vieglāk, bet tas īsti neatbild to jautājumu, jo ir iespējas, kad lietas tiks neiekļautas. Es negribu runāt pārāk daudz par nišām, bet mums ir vajag daži vairāk izņēmumu un nevis paildzinot, tad jūs ierobežojiet to, un kas notiks gal galā, kad mums būs vairāk regulas nekā mazāku. Un tad gal galā dārzeņu lauks un gašvielu lauks. Es īsti to nesaprotu, vai ir tā doma ir no sēklu nozars iekļaut tos kontrolēs, nav iemesls tām. Es neredzu, ka būtu kaut kāda apdraudējuma no augu slimībām. Varbūt jūs varat sīkāk paskaidrot. Jūs runājat par izņēmumu reģionālām sugām, bet jūs ziniet, kāds ir grūtības definēt viņas. Vai jūs doma, dariet to pēc rajona, reģiona, kā jūs to veiksiet? un tas ir atverts interpretācijai, un to vajag uzlabot. Ja būs kādas, kādi izņēmumi, tad arī jābūt skaidrāk. Un tad es uzskatu, ka nemarķējot hibrīds, tas būtu svarīgi organiskai lauksaimniecībai, un tad tehnikas, kas ir sēklu produkcijai, tur arī nav marķējums. Tā kā ir daudz lietas, ko ir jāpārskata. Un tā tad es būtu gribējis, lai referents būtu drosmīgāks. Mums ir jāpadara vieglāk lauksaimniekiem un lietotājiem, lai izņemt vienu otru lietu pavisam komisija dod mums skaitļus, ko es uzskatu, ka nav labi izpētīti, un es neuzskatu, ka mums ir laba tirgu situācija. Mums ir daudz mazas kompanija, kompānijas, uzņēmumi, bet ja jūs skatāties, kam, kas, kam pieder šie mazie uzņēmumi, tad tās ir, tie ir uzņēmumi, kam ir zīmoli, bet viņi nav neatkarīgi Tas ir sevišķi tā ir ar sēklu tirgu situācija Eiropā, kad piecas lielas firmas dominē tirgu, un mums ir kaut kas jādara lietas labā. Komisijā ir priekšlikums, un ziņ, referents īsti neatbild uz to. Mēs runājam par bio daudzveidību, bet tā tiek ierobežota. Un Es domāju, ka komisija un referenci īsti neatbild uz šo jau, šiem jautājumiem. Es gribētu vēlreiz pacelt šos jautājumus, un tad varbūt varētu mēs tikt galā ar viņiem. Varbūt cilvēkiem, kas ir vairāk kritiski nekā es. Paldies, Mārtiņ! Kārbek, paldies, kolēģi! Komisija aug reproduktīvo materiālu jomā un nodrošināšanu tirgū ir bijuši plašs diskusijas, un es būtu, es varētu atbalstītu visam tam. Un pat es domāju, ka tas ir galvenais, ko mēs te daram, jo 4. decembrī beidzās grozījuma iesniegšanas termiņš, un es domāju, ka tas ir ļoti īss laiks tik sarežģītam. Kā ēnu referente es, es izskatīšu šo priekšlikumu detalizēt, un man ir bijuši daudz pārunas, esmu bijis daudzos semināros, Un, kad es pārskatu jomas, tad mēs īsti neuzlabojam patreizējo situāciju. Mums ir jāsamazina birokrātija, un tas ir tieši pretējais, kas te notiek. Tas varbūt izklausās pievilcīgi 10 vai 12 direktīvas iekļaut vienā direktīvā, bet aptvērums Šiem, šim direktīvam ir no 250 līdz visiem augu veidiem, un tā nav vienkāršošana. Un tad būtu papildus slogu nacionālām administrācijām, un es nesaprotu, kāpēc meža saimniecība un rotājošie augi būtu iekļauti, jo te mēs runājam par drošākiem noteikumiem pārtikai, un es nesaprotu, kur ir saikne. Kas mums būtu jādara, ir jāskatās aptvērumu un kā tas to var salīdzināt ar patreizējām regulām, jo dalībvalsts zaudē savu manevrēšanas iespējas, jo mēs paplašinām regulas aptvērumu. Es domāju, ka tur vajadzētu būt ierobežots ar sēklām un reproduktīviem materiāliem, jo tādi ir tirgus noteikumi un nevajadzētu iekļaut komerciālās aktivitātes. Tas ir patreizējais direktīvas un vajadzētu ierobežot arī profesionāliem dalībniekiem. Privāti individi sīkdārznieku tos nevajadzētu iekļaut šajā regulā. Nav jēga paplašināt to līdz 300 tūkstošu dažādu augu sugās, pašreiz ir tikai 250 nav pietiekoši runa par bio daudzveidību. Un citi ir, kad mums ir jāaptur birokrātija, jo vienkāršotā regula, kā vienkārši raksturojums, nevajadzētu būt visām, visiem veidiem, bet vajadzētu atrunāt arī jaunus veidus, jebkurus vēsturiskus, geogrāfiskos vai reģionālos ierobežojumus vajadzētu svītrot, un tas ir, tas nav produktīvi, kad ir jāievēro vispārējo sēklu ierobežojums, jo tad mēs ierobežojam arī nišus un nevajadzētu būt nevajadzīgi ierobežojumi, lai ieviestu tirgū. Jaunai regulai ir jāstrādā pret šo koncentrāciju dažos uzņēmumos. Es nezinu, ka daudzveidība Eiropas tirgū ir dokumentos, ja skatās franču tirgu un skatāties, cik maz uzņēmumiem ir apgrozījums un kas dominē tirgu, tad ir jābūt vienkāršāk iekļūt tirgū. Mēs runājam par desmit uzņēmumiem, kam ir 90% no tirgus. Es uzskatu, ka katrā aptaujā patērētāji vēlas daudzveidību. vienkārši izvēles daudzveidību. Un tir, tirgū ievies vecs, vecu tipa kartpeļs, un pēc dažām dienām viņi bija izpārdot, pārdos, jo ir pieprasījums dažādiem dārzeņiem un patērētājiem vajadzētu būt izvēle, vai viņi vēlas reģionālo vai tradicionālo veidu augus. Un, protams, būs vairāki grozījumi, un tas ir vienīgais veids, kā mēs varam izpildīt bio daudzveidības prasības. Paldies! Paldies! Tagad radušas kundze un tad ārņokums. Paldies! Negribu uzstāties ar gāru runu, es tik, tikai gribu pievērst uzmanību pieciem jautājumiem. Vispirms vēlos pateikties Silvestris kungam par viņa ieguldīto darbu, un man ir šādi jautājumi. Jūs runājāt par eh, nišas sugām. Varbūt tas nav gluži skaidri teikts. Varbūt jūs varat pastāstīt, vai jaunās un uh, Eh, vecās eh, varietāts sugas eh, varētu tik iekļauts pamatoties veciem aprakstiem. Tad otrais, kā var garantēt sugu uzlabošanu un novērot sēklu kvalitāti, es domāju, tas ir ļoti svarīgi. Un arī iepriekšējie kolēģi ir runājuši par noteiktiem kritērijiem, Ko jūs domājat par to, ka varētu samazināt skaitļus nišas sugām, vai ir nepieciešama šī plašā testēšana? Protams, jāparedz noteikums, ka sēklas ir drošas. Vai jūs domājat, ka pastāv garantijas, ka uh, Nākotnē tirgo būs pieejams no ģenetiski modificētiem organismiem brīvas sugas, jeb šķirnes. Un vai tā varētu būt, ka, kad kāda šķirne vairs netiek aizsargāta, ka tās aizsardzības periods ir beidzies, vēl ar vien tā ir pieejama. Tad būtībā vecajām šķirnēm arī vēl ir jābūt pieejamam tirgu. Būtu labi, ja jūs uzdotu, ja jūs atbildētu šiem jautājumiem, nekāds grozījums nevēlos tad iesniegt. Citādi man būs jums jāpagadā vēl papildus darbs. Labi, paldies tagad Aņū kungs un tad Dorfmana kungs. Paldies priekšsēdētāji. Eh, mēs devām šo tematu par eh, dārza sēklu direktīvu, un man ir bijis milzīgi plaša saraksti par to, un patiesībā komisija nebūtu varējusi sev izvirzīt vēl ambiciozāku mērķi, tīri sešas mēnešas pirms parlamenta vēlēšanām. Tās vienkārši pats zaģē zarus, kur sēž Cilvēki līdz šim pat tie, kas nebija pilnīgi eh, interesējušies par uh, Eiropas Savienību, tagad pēkšņi viss atraukti. Eh, mēs sakām Anglijā, mans nams, mana pils, un uh, dažiem cilvēkiem tā pils ir viņu mazdārziņš, un viņiem visa šī lieta tā nepatīk. Un Tad rodas jautājums, vai ir kāda krīze bijusi kas ir izraisījuši šo te ambiciozo plānu, vai ir kāda sēra, kas ir iznīcinājusi visu augstu, nu, man nekas tāds nav zināms. Vai kāds eh, kādā ciematā ir pārdevis kādu tomātu, kas ir izraisījusi milzīgu slimību, uzliesmojumu visā valstī? Nē, nē, viss tas vienkārši izriet no komisijas milzīgās vēlmes regulēt jebkuru mūsu dzīves aspektu. Un uh, daudzas sēklas un auga reproduktīvais materiāls ir vienkārši pazus no tirgus, jo mums jau ir precedents. Nu, katrā ziņā vēl pirms es tiku ievēlēts, bija jāreģistrē pesticīdi. Un tad daži ražotāji pieņēma ekonomiski lēmu, lēmumu vienkārši vairs neražot pesticīdus, jo visa tā regulējuma uh, nasta bija pārāk liela. Uh, Un eh, tagad izskatās, ka līdzīga situācija būs arī šajā gadījumā. Cilvēki vienkārši nevarēs iegūt tās sēklas, kuri viņi līdz šim vienmēr ir pirkuši. Man vienkārši jāuzdod jautājums, vai apvienotā karaliste pati būtu iesākus darbu pie šāda veida tiesību aktu, un atbildi ir pavisam skaidra. Nē. Paldies, Aņokli Kastro kungs, Dorfman kungs, un tad Jāra kungs. Paldies. Ah, eu penso que Runāšu itāļu valodā, saka Dorfman kungs. Es esmu uzklausījis eh, debatas no referentu puses un kolēģiem. Runājot par koncepciju, domas viedokļi mums tik ļoti neatšķiras. Ja cilvēki ražo sēklas vai reprodu, augu reproduktīvo materiālu, amat, amatieru dārznieku līmenī, tad tas ir jāatstāj ārpus aptvērumu, taču lasot trešo un piekto pantu šiet, ka izskan šis piedāvājums iekļaut arī šāda veida cilvēkus aptvērumā. Tur ir minēts, ka cilvēki, kas profesionāli nedarbojas šajā sēklu ražošanas nozarē, Tad individuālais uh, zemnieks, kurš uh, apmainās ar sēklām, ar savu kaimiņu, uh, vai vienkārši kādi dārdārzniecības entuziasti, tad netiek iekļaut aptvērumā. Taču šeit, es domāju, ideja ir skaidra. Mēs būtībā nevēlamies, lai uh, cilvēkus. Šī regula skārtu tādos gadījumos, ja viņi nav šajā nozarē strādājuši profesionāli. Es domāju, galvenā problēma ir nišas jautājums, jo te es piekrītu Silvestris kungam. Vai nišas ir definēts? Nē. Tas fakts, ka uzņēmums ir neliels, nenozīmē, ka tas ir nišas tirgū strādājošs uzņēmums. Es nāku no tāda reģiona, kura ir ļoti daudz tādu augu, kas ir par pamatu uh, medus ražošanai. Un uh, šo augu skaits ir neliels, un arī reģiona iedzīvotāju skaits neliels - 2 miljoni. Pēc visi šie augi tad ir jāreģistrē. Uh, un zināmas sugas ir rāģeris treja, un tad sanāks, ka cilvēki negribēs nekādu vecu augu, tradicionālu augu pirkt bez certifikāta, vai arī viņi nevarēs dabūt to, ko viņi ir gribējuši. Es domāju, nevar definēt nišu, izējot no uzņēmuma lieluma. Arī lieli uzņēmumi var taču ražot kaut kādu veca tipa sūga vai, nu, nezinu, vai tas būtu ābols vai kaut kas cits. Tāpēc, tomēr, rādītājs nav apgrozījums. Tātad te es pilnīgi piekrītu, ir nepieciešama labāka definīcija. Un varbūt, ka uzklausīšana pēc kāda laika ļaus mums pareizi definēt, ko nozīmē nišas tirgus vai ko tas varētu nozīmēt. un e, kas nebūtu jāiekļauj regulas aptvērumā. Bet es tiešām uzskatu, ka lielākā daļa regulas attiecas uz to, ko lauksaimnieks pērk, un uz viņu tiesībām zināt, ko viņš pērk, un nodrošināt to, ka cilvēks var nopirkt to pašu šķirni, ko viņš ar vienu ir gribējis pirkt. Un uh, tad jānodrošina, ka tas materiāls, ko viņš pērk, ir certificēts. Bet, nu, tad uh, nišas tirgus ir jādefinē atšķirīgi, nekā tas darīs līdz šim. Paldies, Jārkungs un tad Lājenkungs. Paldies, priekšstādātāji. Vēlos pateikties referentam par to, ka viņš strādāja pie šīs ļoti interesantās programmas. Jūs redzat, cik uh, plaša bija sāraksta par šo jautājumu. Kā jau sacīju, šis jautājums no diena izraisa lielu interesi. Paturpināšu Dorfmana kunga sacītu. Mums nevajadzētu aizmirst lietotājus, lauksaimniekus, cilvēkus, kas vēlas, lai viņiem būtu pieejams eh, konkrēts reproduktīvais materiāls. Es gribu zināt, ko es pērku, vai tas ir homogēns vai nav homogēns. Es gribu zināt, tam būtu jābūt skaidri norādītam uz iepakojumu. Beig beigās var sanākt, ka zaudēsim augstsēku kvalitāti daudzo izņēmumu dēļ. Eiropas Savienības eh, augstsēku tirgus varētu kļūt mazāk kvalitatīvs. Mēs runājam par eh, arī daudzām širnēm, par nišķirgiem, reģionāliem tirgiem. Kolēģis Silvētris kungs, vai jums būtu labāk definīcija, ko nozīmē reģions? Dažiem cilvēkiem varbūt Eiropa šķiet kā vienots reģions. Ja ir kāda reģionālā šķirne un tā ir veiksmīga, tad uh, daži uzņēmumi varētu uh, gribēt paplašināt robežas, tātad <laughs> kur mēs īsti novietosim šīs robežas. Es arī iesaistu par visu šķirņu saglabāšanu. Tāpēc uh, es uzskatu, ka visas ir arī jāaizsargā. Mums nevajadzētu uh, lietot atšķirīgus standārtus. Mums jābūt pavisam skaidriem noteikumiem. Mums ir jānodrošina, ka noteikumi visiem ir vienādi un taisnīgi. Kā jau teicu, cilvēki grib, mm, lai materiāls būtu homoģēns. Es saprotu cilvēku bažas. Neatkarīgi no tā, ar kādu veidu lauksaimniecību kāds nodarbojas, viņiem materiāls ir nepieciešams tāds pats kā agrāk, homogēni, jānodrošina materiāla homogenitāte. Mēs te dzirdējām par nišu tirgu, taču jādefinē, ko īsti šī niša nozīmē. Tad mēs runājām par eh, visbiežāk izskanējušo jautājumu, kā var novilkt skaidru robežu šķirtni, starp komerciālajiem un nekomerciālajiem, mm, vienkārši brīvā laika dārzniekiem. Es eh, negribu, mm, ka man uzliek sodu par to, ka es savam kaimiņam aizdevu uzdāvināju pāris augu sēklu. Mm, tātad šai robežšķirtnei komisijas priekšlikumā jābūt skaidrāk definētai. Vai mēs esam darījuši gana daudz šķirņu saglabāšanas vārdā? Jādomā arī par, taču arī par dažādiem nozarēm - mēžu saimniecību, te bija runa par īpašu attieksmi pret uh, mežiem, bet kā ir ar uh, graudaugiem un uh, aug, augļiem problēmas tātad vēl ar vienu pastāv. Paldies! Paldies, Pēter, un tagad Džordžs Lajons lūdzu un tad Štatlers kundze. Apsveicu Silvētris kungu par viņa ziņām. Es domāju, virzība ir pareiz daudzās jomās. Un es domāju, ka manis iesniedzamie grozījumi tikai pamatosies uz to, ko viņš jau ir izdarījis. Iesākumā vēlos atgādināt Silvestris kungam, ka mums Uh, mērķis Eiropā ir uh, attīstīt uh, šķirnes, lai varētu nodrošināt pārtiku visai Eiropai un eksportēt. Es domāju, izējas punkts no patērētāju, ražotāju, audzētāju, lauksaimnieku viedokļa. Viedokļi ir tātad nodrošināt to, kas pakotnēji sacīlēs tiešām notika, tātad mums ir jānodrošina. Uh, ka visas garantijas tiek sniegtas un uh, ir pietiekoša verifikācija. Jo tad, ja lauksaimnieku cerības uh, tiks pieviltas, tad par labu tas uh, viņu uzņēmumu nenāks un gal galā runa ir tieši par to. Es domāju, jā, tiesība akti ir jāpielāgo. Uh, īstenajiem mazajiem nišu ražotājiem, taču te ir jānodrošina skaidrs robežas, lai šie izņēmumi vai pielāgotie tiesība akti nekļūtu par mehānismu, ko uzņēmumi izmanto, lai izvairītos no reģistrācijas eh, vai sēklu testēšanas un attiecīgās caurskatāmības noteikumu pienākumu. Tad jautājums ir, kā to īsti panākt un kā var definēt, ko nozīmē šie nišu ražotāji. Es nezinu, vai ir daudz tādu zemnieku, kas eh, viens otram tīri saujā ieber sēklas. Nu, te runa ir pavisam par kaut ko citu, kurš tī maksā par to vai nē. Nu, tas man šķiet nav tik svarīgi. Mans kolēģis Dorfmans jau sacīja ka tā ideja, ka nišu varētu definēt ar e, izņēmuma lieluma vai nodarbināto skaitu palīdzību, nav pareizi. Es domāju, varētu kaut kādu labāku risinājumu atrast. Es domāju, tas ir vienkārši neticams priekšlikums no komisijas puses. Mēs mēģināsim te nākt klājā ar izmaiņām, lai kaut kā mainītu šo lietu. Ir arī vērts atcerēties ka Eiropas Savienībā industrija šai jomā pārvalda lielie, taču daži lieli uzņēmumi. Es domāju, ir jāatzīst, ka šie noteikumi ir jāizmanto arī, lai varētu aizsargāt mazākus ražotējus. Tā ideja, ka dominē tirgu 3-4 uzņēmumi ir, manuprāt, pilnīgi aplama. Uh, Un nu, nobeigumā gribu sacīt, ir jāatcerās, ka daudz, bioloģisko daudzveidību nosaka patērētāji, nevis audzētāji. Lauksaimnieki uh, neaudzē kaut ko tāpēc vien, ka viņiem tas augs patīk. Viņi to dara tāpēc, ka lielveikali pieprasa šo preci, tātad uh, daudzveidību nosaka patērētāja īstenotā izvēle. Tāda ir īstenība. Neviens eh, lauksaimnieks neaudzējis kaut kādu nišas sulu šķirni, tāpēc vien, ka viņam tā patīk. Tātad eh, es domāju, mums viss šis arguments par eh, bioloģisko daudzveidību ir jāatceras un jābūt piesardzīgiem ar to. Viena lieta ir bioloģiskā daudzveidība, kas pastāv dabā, un otra lieta ir bioloģiskā daudzveidība, kur nosaka lielveikalu un patērētāju izvēli. Mēs mm, iesniegšu daudzus grozījumus, es ceru, ka tā es varēšu uzlabot šo tekstu, un tad uh, viss tas izskatīsies labāk. Paldies! Ļoti labi, saka De Castro kungs, paldies, Žorģs uh, Statler kungs, un tad Marks Tarabēla. Paldies, priekšsēdētāji! Paldies, priekšsēdētāji! Pēc uh, kolēģi Agno uzstāšanās sacītā nav nekādas jēgas eh, pastāvēt šai eh, eh, regulai. Kritika ir ļoti skarba. Es esmu saņēmis dažādu reakciju Austrijā, un sabiedriskā doma ļoti kritiski izturas pret to. Ir pilnīgi nevajadzīgi pieņemt šādu regulu. Tai nav nekāda um, pamata, ja nu vienīgi komisijas vēlme regulēt un modificēt un grozīt savu paša, e, pašu regulu. Ir tik daudz lietu, kas neatbilst e, realitātei. Šī regula neatbilst lauksaimniecības nozars e, interesēm. Un bez tām atgādina kolēģiem Jāram un Štadleram, kā līdz šim. Die verkaufen wollte, regressieren. Dazu braucht er keine Kommission. Dazu braucht Kā tie ka nav, va, ka nav eh, vajadzīgs jauns regulējums eh, sēklu materiālam. Regulējums nepastāv Austrijā, Vācijā un nav vajadzīgu regulu šeit pieņemt tie, kur iepērk eh, sēklas materiālu, iesēklas materiāls nav pareizais, nedod eh, ražu, tad va, vienmēr pastāv iespēja vērsties ar sūdzību. Un eh, šī regula būtu tikai vēl papildus procedūra, kas, kuras vienīgais devums būtu attālināt ražotāju no tirgus. Un lielie tad varēs darīt kā grib, mazie būs no tirgus izslēgti. Ir tiesa, ka pastāv e, eh, MVU, kas ir ar dominējošām eh, pozīcijām sēklas materiāla tirgū Bet eh, kurš tad beigās maksā par visu? Tas ir vismazākais, un līdz ar šo regulu parādās tendence, ka tirgu strādāt ar homoģēniem līdzekļiem, ar certificētiem eh, produktiem un jau iepriekš būtu noteikti tie elementi, kas ir eh, lauksaimniecībai vajadzīgi. Ir skaidrs, ka iedzīvotāji nav mierā ar to. Un, manuprāt, būs regula jāgroza, kolēģim Silvestrim ir taisnība, bet mazliet savādākā veidā. Uh, Es nedomāju, ka nozīme ir uzņēmumu skaitam. Šeit nav runa par to, ka vēl vairāk tiktu apspiesti mikro uzņēmumi. Gluži otrādi. Ja mēs vēlamies, lai šī regula pastāv, tā, tā ir jāizmanto, lai vērstu koncentrētos uz lielajiem uzņēmumiem un nedotu uh, iespēju tām aizņemt visu vietu. Paldies, nākošais runātājs Mārks Tarabēlā. Paldies priekšsēdētājiem. Tik tiešām būtu daudz ko sacīt pār šo regulu, kas nomainīja divas direktīvas uzņēmumus. Pasākums ir ambicios un tad var mēģināt sākt ar vienkāršošanu, bet tomēr pastāv dā, atsevišķas bažas un neskaidrības šajā projektā, un tagad nemaz nenosaucot veselu rindu uh, pantu, ņemot vērā, ka mums ir uzklausīšana paredzēta. Tomēr gribu koncentrēties uz trim pantiem. 36. attiecas uz nišu materiālu ar atkāpi kuru referenci ir grozījis, kas attiec uz mikro uzņēmumiem. Tas ir pārāk ierobežojoši, jo es neesmu paranojaks, bet eh, ņemot vērā to koncentrāciju, kāda ir bijusi paplašinoties sēklas tirgumu, vai tas attiektos uz lauksaimniecību plašā mērogā, vai uz piemājas dārziņu, Es eh, ņemšu vērā visus, eh, visas iespējas, kas ir pieminētas šajā komitejā, un šajā sakarā mums vajadzētu ievērot to, kas ir paredzēts eh, citās jomās, darba vietu, ekonomikas un citu pasākumu paredzēšanai, un šeit ir domāts par iespēju izaugt vēl jo vairāk, ka patērētāji domā un ka tiem ir vajadzīgas šīs šķirnes un kāpēc ierobežot līdz desmit eh, personāla skaitu un diviem miljoniem apgrozījumu Ja ir 100 vai, vai, vai, vai 20 miljonu apgrozījums, vēl jo labāk. It īpaši, ja tas uh, notiek reģionos, kuros ir vajadzīgas darbas, uh, darba vietas. 57. pants attiecas uz aprakstiem, šķirnēm, oficiāli atzītām, bet no otras puses ir runas par šķirnēm, kas ir jāiepēka E, reģionā. Piemēram, Melnie Krīmas e, tomāti. Tie ir nopērkami ne tikai Krīmā. E, vesela citu, rinda citu reģionālo šķirņu, kas tiek audzētas citos reģionos. Varētu nosaukt kādu īpašu šķirni ar garšu, kas, kas mainās un un tas padara to lietu tikai daudzveidīgāku. Lūk, šeit ir jautājumi, kas, manuprāt, nav visai labi sasaistīti kopā, un vainu ar šo noteikumu mazajiem operatoriem ir e, jā e, strādā visos sapnos, kas finansiāli būtu grūti, vai arī mēs atsakāmies no saglabāšanas tām, uh, Eh, šķirnēm, kas jau ir, ir eh, laika pārbaudu izturējušas, jo ir sākušas vairoties citos apstākļos. Mums varbūt jādomā šeit par noteikumu eh, grozīšanu vai padarīšanu vieglāk. Tālāk 136. pants, kas attiecas uz reģistrēšanu katalogā. Šeit nāktos atzīt, ka tās šķirnes, kuras pastāv jau daudz ilgāk nekā tās firmas, kuras, iz, e, kuras šodien e, izdod patentus, tas pat nebūtu diskutējums. Tomēr nevajadzētu izdot tiesības e, attiecībā uz augiem, kas tiek izmantoti un kuri neatkarīgi, nesauksim to par paralēlo, paralēlo tīklu, bet tie pastāv. Un tālāk grēkāzes Vilmorēna katalogs. Tad, kad mēs redzam, ka tur ir 50, 60, 70 lapuses eh, ar, ar zaļiem zirnīšiem, bet mēs redzam, kā ar laiku ir palikušas piecas vai sešas šķirnes. Tomēr mums vajadzētu kaut kādu pretspāru paredzēt, lai visi varētu eh, pastāvēt un lai dotu iespēju attīstīties mazajiem vidējiem uzņēmumiem. Un no manas puses šeit būs arī grozījumi. Šis jautājums ir rūpīgi apspriež dialogā. Paldies, Mark, un tagad vārds Mišelam eh, Dantēnam. un arī sveicu Barī universitātes pārstāvi Dantēnkungs tagad. Paldies priekšsēdētāji, kā jau dažkārt parlamentā gadās, nu jau vairākas nedēļas šis dosie tiek skatīts mazliet kaislīgos apstākļos. Nav, manuprāt, pieņemama tā kampaņa, kam mēs esam pakļaut vienu un otru. Ir ļoti viegli nosviest podziņu un izklāstīt savu viedokli. Un to izcelt. Es eh, galīgi neņemu vērā tās kampaņas, kas mobilizē um, manus un citu asistentus. Bet šo dosie sakarā mums vajadzētu izturēties pragmatiski. Debatēs pār lauksaimniecību, ab, augšupejošā un lejupejošā virzienā ir jārīko vienādi. Mums ir jālemj gan par produktiem, kas ir, kas ir plašā, plaši pieejami, gan mazāk pieejami, tā par augšupejošo daļu. Mums ir jādomā par tiem lauksaimniekiem, kuriem ir nepieciešama drošība pār iepilkt, iepirktās sēklas materiāla dažādām īpašībām. Tajā pašā laikā jāsaglabā ikviena brīvības un it īpaši amatieru brīvības izmantotas tās šķirnes, kuras tie vēlas, turklāt sasaistot ar man no rīta sacīto. Uh, kopām. Mums visiem būs vajadzīgs ģenētiskās daudzveidības materiāls. Es nedomāju, ka vajadzētu veidot likumdošanu, kas eh, pasargājot vienu nogalina otru, bet mums ir jādomā par iespējām attīstīties vienam, saglabājot otru. Bet jāpaturprātā, ka atvērtas durvis mazajiem neko vēl nenozīmē. Jūs varat būt mazs ar vienu produktu, ko jūs um, komercializējat, un būt liels šajā ziņā, un būt mazs komersā uh, uzņēmums, un komercializēt daudzus uh, produktus. Un, manuprāt, re regulējums attiecībā uz mazajiem. Tomēr tajā ir jāparedz minimāls drošums, lai rītdien mēs varētu izvairīties no jebkāda ekonomiska vandālisma. Paldies, kolēģi, paldies visiem. Un domāju, ka mēs esam izturējušies uh, ļoti saprātīgi pret šo jautājumu. Kolēģis Silvestris ir gatavojis. Pamatu diskusiju, un tagad dosim vārdu komisijai. Pēc tam mēs atkal dosim vārdu Silvestris kungam, kurš atbildēs uz visiem e, novērojumiem. Paldies priekšsēdētājiem! Šis temats izraisa plašas, ja drīkstu teikt, kaislības. Bet tad, kad mēs šo projektu sākām gatavot, tad e, mums prātā galvenokārt bija vienkāršošana šīs 12 direktīvas, kas tika pieminētas, kā arī uh, certificēšanas eh, vienkāršošanu un bioloģiskās daudzveidības eh, veicināšanu. Tas jau šeit izskanēja saistībā ar mazajiem un lielajiem uzņēmumiem un mūsu vēlēšanās bija panākt to, lai mikro uzņēmumi, kuri laiž tirgū sēklas materiālu, varētu turpināt pastāvēt un lai tie nepazustu lielo uzņēmumu radītās konkurences dēļ. Mēs arī gribējām veicināt vietējos ražotājus īsās aprites, un tāpēc mēs no regulas pielietojuma sfēras izslēdzām apmaiņas, eh, bezmaksas apmaiņas eh, personu starpā. Mēs esam paredzējuši, ka lauksemnieki var savā starpā mainīties ar sēklas materiālu, kā arī puķaudzētāji, dārzkopji, kuri apmainās ar sēklas materiāliem. Mēs gribējām eh, pasargāt visu šo milzīgo ģenētisko mantojumu. Mēs negribam šķirņu katalogu ar, ar nelielu sugu sarakstu. Neviens šajā zālē nevēlas samazināt bioloģisko daudzveidību katrā ziņā. Komisija to noteikti nevēlas. Jo turklāt vai e, mūsu. Vi, vides vai lauksaimniecības ģenerāldirekcija kolēģiem, mēs visi gribam veicināt bioloģisko daudzveidību, eh, bioloģisko eh, lauksaimniecību, pasargāt eh, izzūdošās sugas, un mēs gribam piedāvāt jaunu juridisku ietvaru, kas nodrošina daudz vairāk drošuma nišu tirgiem un šīm vecajām sugām un šķirnēm. Mēs pilnībā piekrītam iepriekšējiem runātājiem, ka neatkarīgi no uzņēmuma apjoma pircējiem ir jāpiedāvā, un savukārt, vai tie būtu profesionāļi vai amatieri, jāpiedāvā kvalitatīvs sēklas materiāls. Un lai tas, kurš iegādāja šo sēklas materiālu vai stāda kokus, uh, sezonas beigās vai gadus vēlāk, ja tie ir koki, eh, neiznāk, ka viņš ir ar tādiem augiem, ko nav vēlējies pirkt. Savukārt, mikro uzņēmumiem, kur ir mazāk nekā desmit personu, tos e, izslēgt no inspekcijas maksājumiem, jo pilnīgi skaidrs, ka e, visos šajos pasākumos būs nepieciešama attiecīgo dalībvalstu iestāžu intervenci, kas ir jāfinansē, un tāpēc mēs gribējām no šiem maksājumiem mikro uzņēmumus izslēgt. Tāpat arī es gribētu. Pasvītrot šī teksta sakarā, kas piedāvā jaunu juridisku skatījumu uz sēklas materiālu komercializēšanu, taču rūpīgi jāsako eh, pantu izņēmumiem, jo tas varētu mazināt daudz satraukumu, daudz problēmu, kas eh, izskanēja šodien. Lējemkungs norādīja, cik svarīgs ir sēklas materiāla tirgus Eiropas Savienībā. Šis sektārs, eh, sektors ir uh, līderis pasaules līmenī. Eiropa eksportē sēklas materiālu visā pasaulē daudz vairāk nekā jebkura cita valsts vai valstu grupa pasaulē, un tas ņemot vērā šī sēklas materiāla kvalitāti. Un tāpēc lielie starptautiskie un mazie uzņēmumi nodrošina ļoti pilnīgu panorāmu, un šeit es eh, gribētu pieminēt Tarabellas kunga eh, zaļos zirnā, zirnīšus, ja tie ir pazuduši no Vilmorēna kataloga, tad varbūt tāpēc, ka neviens tos nepērk, taču esmu pārliecināts, ka uh, dārzkopju vidū notiek apmaiņas, tā skaitā ar citām šķirnēm, kas vairs nav atrodamas oficiālajā katalogā. Un regulas mērķis ir arī panākt līdzsvaru starp eh, profesionāļiem un ametieriem, starp eh, lab, lieliem uzņēmumiem un mazajiem. Tas ir sarežģīti, ir liela pretestība, tāpat arī lielas naudas summas uz spēles, bet šis līdzsvars, kā jau to Dantēnkungs norādīja, ir nepieciešams elements. Un nosaukumā, noslēgumā trīs skaitļi. 70. 70% no uzņēmumiem, kas laiž tirgu dārzeņu sēklas, ir mikro vai mazie uzņēmumi. 80% krāšņu augu sēklu ražotāji ir mikro uzņēmumi, 90% eh, vīnogulāju sēklu pasaulē laiž eh, mikro uzņēmumu Eiropas Savienībā. Jūs redzat, ka tās ir kompānijas, kuru nav tikušas absorbētas, aprītas, bet šo tirgu dominē mikro uzņēmumi. Tas ir paredzēts, lai piešķirtu juridisku ietvaru, kur pilnīgi droši juridiski tiem, kur iegādājas sēklu, atkal vai tie būtu profesionāļi vai amatieru dārzkopi, lai viņi varētu pirkt certificētu sēklu, kā tas ir norādīts katalogā. Lūk, priekšsēdētāji no manas puses Tas bija sakām šobrīd, un, protams, mēs esam gatavi sadarboties ar referentu Silvestris un ar ēnu referentiem, lai varētu šo tekstu uzlabot. Paldies, priekšsēdētāji! Paldies, turpina priekšsēdētāji, un tagad dodu vārdu deputātam Silvestris, lai viņš atbildētu uz visiem jautājumiem. Sergio, vārds tev paldies, priekšsēdētāji, paldies kolēģiem, kur uzstājās. Eh, un arī es no savas puses gribu apsveikt Bāri universitātes delegāciju. Un iespējams, kā tas ir tas profesors, pie kura savā laikā esmu kārtojis eksāmenu, lai, sa, lai saņemtu diplomu. Nē, nē. Nē, nē, es vairāk nebaidos no, no šī profesora, jo diploms man jau ir kā batā labu laiku. Bet Vispirms kolēģiem gribu sacīt, un it īpaši Agnūnu Stadler kungiem, ne jau es, bet parlaments lēma, ka regula ir jābeņem tagad. Bez tam Stadler un Agnūnu kungi norādīja, ka šis nav vispiemērotākais brīdis, ņemot vērā to, ka nav steidzamas nepieciešamības pārskatīt standartus sēklu un au, materiālu un augu reproduktīvā materiālu tirgū. Un tagad mēģināšu atbildēt kolēģiem e, kārtībā, kādā viņi uzstājas. Hauslinkungs, augsti vērtēju veidu, kā jūs rieģējat. Mums bez tam bija iespēja šeit diskutēt dosie sakarā, un mēs nepieprasām privilēģijas, bet arī mēs negribam nekādas iespējas izslēgt. Un tāpat es uzskatu, ka regulējums ir nepieciešams, lai varētu aizsargāt pirmkārt pircējus. Piemēram, Dorfmana kunga piemērs ir ļoti spilgts. Bieži vien pircēji vēršas vistuvākajā tirgu, it īpaši tad, kad ir runa pār augiem un nevis sēklām, ir runa pār maziem uzņēmumiem, un šie mazie uzņēmumi automātiski tiek definēti kā nišas uzņēmumi, un tāds mēs riskējam tirgu atrast cēklas, kas nav certificētas, un tādā veidā varētu pazaudēt pareizo līdzsvaru starp nišu eh, produktiem, nišu mm, materiāliem, un, bet šeit eh, nav runa lai, eh, par to, ka tiktu veicināti monopoli, bet ir jādomā par patērētāju, par piecēju pasargāšanu. Tāpat es gribēju vēl vienu elementu norādīt kas, manuprāt, likās ļoti būtiski šajās debatēs. Praktiski visi mēs piekrītam tam, ka nišas definīcija nevar tikt saistīta ar uzņēmumu lielumu. To es pilnīgi skaidri gribu norādīt, ka tas var radīt jaunā veida spekulācijas. Ja nišu mēs saistām ar uzņēmumu lielumu, uh, un griestiem, kas, ko noteica komisija, 2 miljonu apgrozījums. Maz atkāp no manas puses arī šeit mēs varam diskutēt 2 miljonu, kāpēc, un nevis 1 miljons 900 tūkstoši vai cits skaitlis. Bet var iedomāties, ka citi atsevišķi uzņēmumi, lai varētu izvairīties no kaut kādiem noteikumiem gadu gaitā, tad, kad apgrozījums pārsniegs griestus, sadalās eh, divos uzņēmumos, saņem divus PVN maksātāju numurus un turpina darboties kā nišu uzņēmumi. Arī par šādām briesmām ir jādomā. Un arī gribētu turpināt Hoislinkungu iesākto, kurš kritiskāk pilnīgi pareizi izturējās pret nepieciešamību, vārdu sakot, uzsvēra nepieciešamību pēc labas definīcijas. Um, Tāpat gribu norādīt, ka nav nepieciešams palielināt um, birokrātiju, lai aizsargātu bioloģisko daudzveidību. Bioloģisko daudzveidību aizsargā arī um, patērētājs, jo tirgus diversifikācija ir saistāma ar pieprasījumu um, dive, daudzveidību. Un ar lielu interesi es gaidīšu grozījumus, lai mēs varētu tos izskatīt kopā. Katrā ziņā tas dos mums iespēju sadarboties ciešāk. Vēl viena uzstāšanās, kur es gribētu atbildēt eh, kolēģei, kura sacīja, ja jūs ziņojums ir izsmeļošs, grozījumus es neiesniegšu. Ecco, mi rifaccio a quello che ho detto prima, superare eh, il eh, dato del fatturato annuo. Pārnišu materiāliem. Jāskatās, kāda mums vēl ir definīcija šeit atrodama. Iespējams, ka deleģētojos aktos vajadzētu patērēt definīcijas e, kvantitātei un runāt par vietējo ražošanu. Ar savu grozījumu gribu padarīt iespējumu jaunu veģetāla materiāla e, komercializāciju. Piemēram, 57. pantā ir paredzēts, ka vienkāršotā uh, likumdošana dotu iespēju komercializēt tradicionālās uh, šķirnes, uh, un tādā veidā mēs arī varētu atvieglot bioloģisko daudzveidību. Šeit nav runa ne par ģēmo, ne par citiem punktiem, un domāju, ka no ziņojuma pamatā vajadzētu izrietēt garantiju partijām, tai skaitā pircējiem, ne tikai ražotājiem. Tālāk Dorfman kungs. Paldies par jūsu novērojumiem. Es atbalstu jūsu sacīto. Es runāju pār vietējo tirgu un nevis reģionālo. Un, manuprāt, debatis, kas notiek šodien, dos mums iespēju labāk koncentrēt uzmanību un uz to, vai mēs rodam atbalstu šajā komitejā. Jārkungs, jūs pieminējāt tematu, kurš manī taiskaitā viešas bažas. Jūs jautājāt, kā nodalīt, kā atšķirt profesionālu operatoru no neprofesionālu. Pēter, kā jau pa... ietvaros mēs četrus gadus esam runājuši par to, kas ir profesionāls lauksaimnieks un kas to nav. Ja ja mēs ar vienu ziņojumu varēsim definēt, kas ir un kas nav profesionāls lauksaimnieks, tad e, mēs būsim izdarījuši brīnumu, jo KLP ietvaros tas nav izdevies. Mēs runājam par aktīviem lauksaimniekiem, par citiem. E, tālāk augļi arī ir ļoti svarīgs temats. Labi, ka tas tika pieminēts, Lajam kungs. Mēs pilnībā piekrītam. Un kā jūs norādījāt, mums ir jāmeklē līdzsvar punkts, lai nepieļautu to, ka uzņēmumi izmanto šo regulu, lai reģistrētu vairāk šķirņu, bet patiesībā izvai, rītos no birokrātijas, kas sarežģītā, eh, sarežģītu mazo eh, uzņēmumu darbu. Kā Tarabellas kungs norādīja četras problēmas, četrus pantus regulā. 37, 57, 153 un 138. Es uh, nākošās nedēļas eiro miljonā ielieku šos skaitļus, un ja uzvarēju, tad Tarabella dalo ar tevi savu laimestu. Pārējie panti. E, pilnīgi skaidrs, e, pilnīga taisnība jūs sacītājam par definīcijām domājot. Un e, izcelsmes reģionā ražo to e, sugu komercializāciju pilnīgi noteikti. Mēs nevaram ierobežoties e, tikai ar, ar izcelsmes reģionu. Krīmas tomāti ir ļoti spošs piemērs. Katrā ziņā man liekas, ka es piezīmēju jau visu, ko jūs man sacījāt. Manuprāt, šīs debates eh, bija ļoti auglīgas. Dantēna kungs par nišas definīciju vēlreiz. Ja mēs to saistām ar rēķinu, tad tur varētu sākties atcauc uz likumdošanu citi jautājumi. Tālāk patērētāju viedoklis, tie, kuri iepērk uh, sēklas un materiālu. Tas ir svarīgi tam, lai varētu garantēt to, ka pircējs pērk to, kas atbilst aprakstam. Uh, lai viņam būtu pārliecība, ka tas ir vesels materiāls bez fitopatoloģijām. No otras puses mums ir jāmēģina nu, mazināt birokrātisko uh, nastu mazajiem operatoriem, lai tirgus varētu turpināt darboties un lai neizveidotos monopola režīms e, reproduktīvajiem materiāliem un lai mēs varētu e, rast līdzsvarotu risinājumu. Gribu pateikties jums par konstruktīvo dalību, Rodusa kundzei atbildēšu. Esmu pārliecināts, ka ar šo nevis ideoloģisko, bet eh, konstruktīvo ievirzi mēs varēsim veiksmīgi un, un ātri sadarboties. Iespējams, ka nav īstais brīdis tik strīdīgus jautājumus risināt parlaments. Tomēr paveiks lielisku darbu un sagatavos priekšlīmu atbilstoši mūsu prasībām. Paldies, Silvestris kungs, paldies komisijai un visiem, kur piedalījās. Un pirms mēs uzsāksim uzklausīšanu, ir seši eksperti, kuri gaida iespēju izteikties, bet mums ir jāizskata 14. punkts kas ir pēdējais darba kārtības eh, punkts aizsardzības eh, aizsākumi pret augsērgām. Vai eh, mēs varam to izskatīt ātri, lai paliek laiks, lai paliek mums laiks uzklausīšanai. Paldies, priekšsēdētāji! Mēģināšu dot iespēju un izskatīt šo jautājumu ātri. Es konstatēju, ka ir nepieciešama regulatīvā ietvara modernizēšana fitosanitārajā ziņā. Un no komisijas puses tiek piedāvāta pakete, kas ir saistāma ar šo jautājumu un dažādi nosacījumi vēl ir apspriežami. Es nedomāju, ka geogrāfiski vajadzētu šo likumdošanas aktu ierobežot. Ierobežot. Turklāt jāuzskata, ka vienotajā tirgu ir jābūt vienotam likumam. Papildus tam ir jāskatā sošie likumi attiecībā uz trešajām valstīm. Šajā sakarā produktu brīva tiežniecība uh, eh, ir jāņem vērā, un bez tam nav pietiekami izklāstīti starptautiskie standarti priekšlikumā, kuri izriet no starptautiskās konvencijas par auga aizsardzību. Bez tām ir jāņem vērā, ka profesionālajiem operatoriem ir jātiek iekļautiem šajā e, režīmā pret bīstamām sērgām. Tāpēc ir ļoti svarīgi cīnīties pret atsevišķām augu sērgām un arī jādomā par kompensācijām zaudējumu gadījumos un pār iznīcināšanas pasākumiem, ja šādas sērgas augus skar. Turklāt jaunā fitosanitārā sistēma vajadzētu izvairīties, lai tā rādā, radi, ka tā radītu finanšu neskaidrības Eiropas Savienībā. Tāpat ir jādomā par cilvēku veselības jautājumiem. Uzskatu, ka finansējums no Eiropas Savienības puses ir nepieciešams. Bez tam šī regula piešķir ļoti daudz pilnvaru komisijai. Un tanī pašā laikā daudzus pienākumus un uzdevumus uh, Eh, dalībvalstīm, to starp pārliecīgi daudz ziņojumu iesniegšanu. Domāju, ka jautājums būtu atrisināms starp komisiju un nacionālajām fitosanitārajām lēmējiestādēm, lai neiznāktu, ka Eiropas komisija iegūst visas eh, kompetences un pildvaras. To varētu atrisināt ar grozījumiem konkrēti ar 32. Šajā sakarā ir jāpiemina arī spēkā stāšanās. Šī likumdošanas paketa stājas spēkā vienlaicīgi, bet eh, nacionālajām lēmē iestādēm un, auto, un operatoriem ir jādod pietiekami ilgs laiks, lai sagatavotos, kas minimāli būtu 2-3 gadi, un visi eksperti, ar kuriem esmu konsultējies, norāda, ka ir minimāli vismaz 2 gadi vajadzīgi, lai šī likumdošana varētu stāties spēkā 14. gadā, tad eh, darboties tā sāktu no 2017. Ir iesniegti ļoti daudz grozījumi, kas tiek izskatīti. Paldies! Uh, Eh, eh, Faimon kungs tagad vai komisija grib izteikties? Zamorra, chiedo scusa, prego, onorevole. Gracias, presidente. <clears throat> Buenas tardes. Paldies, priekšsēdētāji. Ļoti žēl, ka eh, ēnu referente Pilārā Jūso nevar izteikties, viņai bija jāpiedalās Hondras delegācijas sanāksmē un īsumā daru zināmu viņas sadzinumu Pirmkārt, vēlos pateikties eh, referentam par sagatavoto ziņojumu. Mūsuprāt, pirmkārt, pamats eh, regulā ir jāiekļauj eh, visas jāiekļauj sērgas, gan karantēnas, gan citas. Otrkārt, vajadzētu ierobež, noteikt ierobežojošās E, zonas, kas paredzētas kā karantīnas zonas un kas ir pietiekami pamatotas. Bez tam mēs atbalstām atļaut importēt produktus tikai no autorizētām valstīm un vajadzības gadījumā ar attiecīgiem pavadības pasākumiem. Tas nozīmētu radikālas izmaiņas filozofijā, jo šobrīd imports ir atļauts ļoti vispārīgi un tas tiek ierobežots tikai problēmu gadījumos. No mūsu puses tas ir viss. Paldies. Nākošais runātājs Dančilā. Paldies priekšsēdētāji. Šis likumdošanas priekšlikums var stiprināt ātrās reakcijas metodas, ja šādas sērgas izceļās, un mums ir jādomā par vislabākajiem risinājumiem, lai novērstu negatīvu tos pasākumus, kas negatīvi ietekmē lauksaimniecību, pārtiks ķēdi, lauksaimniecības nozari, lai šādu sērgu izcelšanos ierobežotu. Domāju, ka mums ir jāuzsver preventīvie pasākumi, ko lauksaimnieki varētu izmantot, lai mazinātu sērgu mazināšanos pirms tiktu ieviesti drastiskākiem pasākumi, kā pesticītu izmantošana. Veselības plāns ir ļoti nozīmīgs lauksaimniecībai un nozīmīgs bioloģiskās daudzveidības un ekosistēmas saglabāšanai. Gribu pasvītrot to, ka visi jautājumi, kas saistīti ar augu sērgām, ir jāskata no lauksaimniecības ķēdes un uh, pasargāšanas un ne tikai ekonomiskās perspektīvas. Lauksaimniecība, mežsaimniecība, Eiropas uh, dabiskais mantojums ir apdraudēta un saskaņo ar statistikām pēdējo gadu laikā. Mm, problēmas ir ļoti pieaugušas par pusi Eiropā. To izraisa tirdzniecības globalizācijas, klimata pārmaiņas. Uh, piedāvātie pasākumi, lai varētu aizstāvēt un kontrolēt augstsērgas, ir jāīsteno, lai visi operatori ieviestu piesardzības principu, lai sērgu iznīcināšana notiktu uh, aizpasargājot patērētājus un apkārtējo vīdi. Es domāju, ka ir jāroda risinājumi, lai nodrošinātu finansiālas kompensācijas lauksaimniekiem, lai tie varētu ieviest šādus pasākumus. Mums ir nepieciešams eiropeisks skats uz augstsērgām un iestiecot grozījums ir jāņem vērā visa Eiropas likumdošana gribu norādīt, ka mēs skatīsim deleģētās pilnvaras šeit, jo eh, to samazināšanu. Citādi komisija tiktu piešķirts pārāk liels pilnvaras komisija. Paldies, Dančils kundze, un tagad es došu vēlreiz vārdu. Erikam Bodlē no komisijas lūdzu. Un pēc tam atkal atgriezīsimies pie mūsu referenta. Paldies, priekšsēdētāji! Īsi, jo laika maz no manas puses, bet pāris vārdi par perifērajiem reģioniem un Eiropas Savienības tropiskajām zonām. Mūsu izpratnē šie reģioni atkarībā no klimata, augiem, vietējiem apstākļiem ir ar īpatnībām, kuru dēļ tās ir uzskatāmas par zonām atšķirīgām no kontinentālās Eiropas, un mēs piedāvājam pašreizējā situācijā, kad nepastāv brīvās tirzniecības starp eh, brīv, eh, tropiskajām un, un kontinentālajām zonām Eiropas Savienībā paredzēt ierobežojumus. Daži vārdi par kaitīgajiem organismiem. Mēs vēlamies zināmu elastīgumu, lai varētu šo sarakstu labot, papildināt ar jauniem kaitīgiem organismiem, ņemot vērā šo importēšanas problēmu, un mēs vēlamies lai šis saraksts netiktu bloķēts. Īsi par finanšu kompensācijām lauksaimniekiem. Mēs uzskatām, ka ātrai un masīvai iznīdēšanai jaunu perēkļu parādīšanās gadījumā, lai lauksaimnieki varētu saņemt kompensācijas tad, kad tiem nākas izcirst kokus, izcirst stādījumus, piemēram, augļu kokus, vai ka tie ir jāpārstāda no jauna 5-10 gadu laikā nav komerciāli novācamas ražas, ir svarīgi paredzēt šādu finanšu kompensāciju. E, augu ieviešana no trešām valstīm var radīt nopietnas eh, rūpes. Eh, mums ir bijuši piemēri, piemēram, olīvu koku slimības Itālijā pūliņā, Sicīlijas vīrus, eh, apelsīnu vīrusi, tālāk palmu kaitēkļi vidusjūrā pirms gadiem desmit visā vidusjūras piekrastē. Mums ir Šajā gadījumā jānorāda, ka tā nav, tas nav birokrātijas pieaugums, bet mūsu lauksaimnieku, mūsu stādījumu un mūsu krāšņam augu aizsardzība. Mēs uzskatām, ka šāda ievešana var radīt risku, šo risku var pārvaldīt, mazināt, likvidēt, bet pilnīgi noteikti tas nozīmē zināmu skaitu prasību, uzraudzību, laboratorijas testu un administratīvā centība tur varbūt mazāk būs. Lūk, no mūsu puses tas ir viss. Paldies! Degā Sanko, un tagad dodu vārdu referentam noslēgumam. Paldies, priekšsēdētāji! Gribu pateikties visiem, kuri pieteicās un piedalījās debatēs. Manuprāt, 6. decembris ir grozījuma termiņa iesniegšanas datums un ceru, ka tādā veidā mēs varēsim pareizā virzienā doties eh, strādājot pie eh, šī ziņojuma. Balsojums notiks janvārī, vēlākais februārī. Paldies un atvainojos par kavēšanos visiem ekspertiem. Un mēs tagad pāriesim pie augu veselības jautājumiem. Mums ir seši eksperti. Vispirms dosim vārdu Kristīnei Kijāgo, kas ir Latvijas uh, valsts auga aizsardzības dienesta direktora. Desmit minūtes katram runātājam ir un dodu jums vārdu. Uh, Lies paldies, godātie deputāti! Thank you, honorable. Tīna Kjāgo, valsts auga aizsardzības dienesta direktora, pārstāvu Latviju. Esmu praktiķe, strādāju ar praktiskām lietām, kas saistītas ar likumdošanas izpildi. Protams, dodam arī ieguldījumu likumdošanas radīšanai, un man ir sagatavot īsa prezentācija par īsiem komentāriem no mūsu praktiķu, no mūsu zemnieku, no mūsu dienesta puses. Iesākumā gribu pateikt paldies komisijai par uh, tiešām lieliski paveikto darbu par šo milzīgo dokumentu izstrādāto un par eh, cenšanos modernizēt, uzlabot augu veselības režīmu. Mans mērķis šodien ir pievērst eh, jūsu uzmanību tieši eh, augu veselībai, tāpēc varbūt pirmie slaidi būs tādi uh, informatējoši, lai jums radītu priekšstatu, ka augu veselība tas nav ne mazāk svarīgāks kā veterinārija, pārtiks drošība. Un pats galvenais, ka augu veselība, mūsuprāt, ir arī nozara, kas, kas ir nacionālais jautājums, kas ir valstu drošības jautājums, attīstības jautājums. Tas nav tikai biznesa, ekonomikas, bet, bet tas ir saistīts ar uh, ar valsts attīstību, to, kāda, kā, kāda būs valstī Eiropas Savienībai nākotne. Uh, protams, šie skaļie vārdi, kurus mēs visi zinām, kad mainās klimats un, un, un izmaiņas auga aizsardzības līdzekļu lietošanā, un tas viss, tas viss ietekmē, protams, augu veselību. Uh, Cilvēkiem parasti ir īsa atmiņa un, un, un vēstures faktus neatcerās, un, un varbūt tāpēc arī augu veselība brīžam ir arī finansiālā ziņā tāda pabērna lomā, bet patiesībā sakot, vēstures fakti liecina par to, ka uh, sekas augu veselības problēmām var būt dramatiskas, un tā nav tikai biznesa problēma. Un, protams, nākotnē arī ir daudz izaicinājumi, piemēram, priekškoksnes nematode, kas, kas var ietekmēt um, veselu nozari, uh, šajā gadījumā mežsaimniecības. Bet tagad konkrēti par regulas projektu. Uh, es centīšos būt īsi, es saprotu, ka, ka, ka arī citi runātāji vēlēs, vēlas izteikties. Galvenās lietas arī gribam pievērst jūsu uzmanību. Uh, Startautiskās auga aizsardzības konvencija, tas ir uh, viņas atspoguļo tas, kā tiek ieviesta šī konvencija šajā regulā un tieši terminu lietošanas problēmas. Tāpat arī mūs uztrauc tas, vai jauno organismu terminoloģija vai kā tiek definēti jaunie organismi, vai neradīs situāciju, ka tajās valstīs, kur ir salīdzinoši labs fitosanitārais stāvoklis, Uh, šie organismi vieglāk ieviesīsies. Nākamais ir par invazīviem augu sugām, un šajā gadījumā invazīvie augu kaitīgi organismi, uh, nezāles. Šobrīdējā regulas projekts šo kategoriju neietver, uh, un šī, šī, šī joma paredz, šo jomu paredzēts regulēt ir ar vidi saistītos dokumentos. Mūsu eksperti uh, Un arī esošā sistēma uzskat, uzskatām, ka tas, tas radīs problēmas tieši no papildus resursu izmantošanas, jo šobrīd augu veselības jomā starptautiskie dokumenti, mūsu tirzniecības partneri skaidri saprot, ka invazīvā augu karantīnas slimības nezāles tie karantīnas organismi, un viņiem ir attiecīgs regulējums jau augu veselības jomā pastāv jau speciāls regulējums uz šīm slimībām. Šobrīd tiek izstrādātas jaunas sistēmas, tiek veidotas jauni likumi, un, bet, bet tas viss prasīs papildus resursus. Un mūsu skatījumā, sevišķi mazām valstīm, tas sarežģīs, jo būs nepieciešams veidot lielāku administratīvo slogu, dažādi koordinātori un dažādas iestādes, kas, kas veiks ko, eh, koordinēšanu, menedžēšanas darbus. Nākamais ir par profesionāliem operatoriem. Um, regulas projekts paredz to, ka profesionālais operators uh, varēs pats veikt uh, pasākumus, uh, lai iznīcinātu karantīnas organismus, kaitīgos organismus. Arī mūsu eksperti un arī ražotāji paši uzskata, ka šie, šāda sistēma var novest pie tā, ka, ka tas padarīs mūsu augu veselības režīmu vājāku jo, kā es iepriekš jau teicu, augu veselība, karantīna, tas, tā ir valsts atbildība, un tas ir valsts strateģisks jautājums, tas nav tikai bizness. Un, un tāpēc mēs arī uzskatām, ka, ka, ka būtu jāsaglabā šī sistēma, ka pasākums pret kaitīgiem organismiem pieņem un veids, protams, iesaistot arī operators valsts iestādes. Jā, un uh, galvenais arguments, kāpēc šo, šo, šo, šo uzdevumu varētu veikt operatori, ir tāda, e, ka valsts iestādēm trūkst resursu. Un šeit ir jautājums par augu veselības svarīgumu un par to, kāda resursi tai tiek atvēlēti. Par profesionālu operatoru arī saistībā par reģistrācijas problēmām. Arī mūsu operatori, arī ņemot vērā to, ka e, mazajās valstīs un, un, 90, e, 95% ir mazie operatori, bet tas apjoms, ko mazie operatori saražo, ir, ir diezgan liels, diezgan liels, un ņemot vērā, ka mazajām valstīm pārsvarā ir ievestās produkcijas, un diemžēl man jāatzīst, ka uh, arī kā mēs kā kontrolējuši iestādi bieži vien sastopamies, kad augu veselības stāvoklis uh, piemēram, manā valstī un arī citās mazākās valstīs ir pasliktinājies. Tas nozīmē, ka šie šis risks augu slimībām no maziem operatoriem ir, ir diezgan liels. Un saskaņā ar šo regulas projektu šie operatori nepaies apakšā zem oficiālās kontrolas. Un mums ir bažas par to, kas notiks šajā gadījumā. Un, un, un tam attiecībā par importu mēs arī gribējām pievērst jūsu uzmanību un, un uh, par uh, šīm importa prasībām par to kas notiek ar, ar, uh, ar importu par šo jauno mehānismu kas tiek iestrādāts teiksim stingrāka importa kontrole arī mūsu eksperti uzskata ka kopējo, kopējo Eiropas Savienības attīstību šāda stiprāka kontr importa kontrole tikai palielinās. Jā, un, protams, ziņojumi. Uh, Jā, tas arī viens no jautājumiem, ko, ko, ko, ko varbūt, kas, kas varbūt ir ierēdniecisks, bet tie skaitļi ir apmēram, bet izējot ar visu regulu un arī oficiālo regulu kontrols, mēs secinām, ka diezgan liels dar darbu valsts iestādēm vajadzēs veltīt tieši ziņojumu gatavošanai. Mums ir bažas, ka lielāks uzsvars tiek likts uz ziņojumu gatavošanu, ne uz pašu kontroli jo man sanāk iestādē pieņemt papildus cilvēkus darbā kas, kas, eh, kas, kas, kas rakstīs ziņojumus bet eh, loģiski viņi nebūs eksperti tik ļoti savā jomā. Tāpēc šī, šī sadaļa šajā regulas eh, projektā, protams, arī mēs gribam jūsu uzmanību pievērst šai, šai sadaļai. Kopumā liels paldies par jūsu uzmanību. Tas ir īsi galvenās, galvenās domas, galvenie komentāri no mūsu valsts ekspertiem. Uh, Liels paldies un jums veiksmīgu darbu! Grazie, grazie. Eh, facciamolo bene l'applauso. Grazie a Christine eh, Chiago. Paldies, Kristīna Kjago. Un nākošais runātājs bez kavēšanās ir eh, Paskāle Parizo, kas ir Mezo Alfa zinātniskā Eh, departamenta direktore. Lūdzu. Bonjour, mesdames, messieurs. Dāmas un kungi, paldies priekšsēdētāji. Godējumi deputāti. Man ir ļoti būtiski atrasties šeit, lai es varētu izklāstīt redzējumu uz veselību, augu veselības perspektīvām Eiropā, pārstāvot ANSES Eh, pārtikas vides un darba aģentūra Francijā, kas aptver visu patērētāju ekspozīciju, tas aptver gan telekomunikācijas, gan eh, pārtikas, gan lauksaimnieku, gan dzīvnieku veselības, gan augu veselības jautājums. Visi šie jautājumi tiek skatīti mūsu laboratorijās. Tagad īsos vārdos. Kāda tad ir tā fona situācija, kurā es izklāstu eh, skatījumu uz augu veselību? ANSES aģentūra piedalās pētnieciskajā darbā, bet pamatā, lai strādātu pie risku izvērtēšanas manis pieminētajās sfērās. Turklāt, aģentūra sagatavo ieteikumus uh, riska pārvaldītājiem, tātad attiecīgajām ministrijām, veselības aizsardzības, lauksaimniecības darba, un tā arī piedalās publiskajās debatēs. Mūsu aģentūra strādā taiskaitā pie uh, veterināro medikamentu izstrādes, un mūsu departamentā ir 11 laboratorijas, kuras strādā pie analīzes metožu izstrādes, un nodarbojas taiskaitā ar uh, augu veselības jautājumiem. Dažos skaitļos 800 ekspertu strādā dažādos um, dažādās darba grupās kopā vien, 11 eh, eh, laboratorijās strādās 1350 darbinieku. Ja es to visu pasvītroju, tad tas ir tāpēc, ka komisija paredzētais pasākums dod iespēju apliet parādīt to sinerģiju, kāda pastāv šajā jomā, jo jūs zināsit, ka ļoti daudz pārtikas drošuma negadījumu izriet no vai nu augu vai dzīvnieku piesārņojuma vai no tiem produktiem, kas ir paredzēta augu vai dzīvnieku apstrādēji, konkrēti fitosanitāriem. Un ļoti svarīgi pieminēt arī to, kā aģentūra strādā Eiropas vidē ciešā sadarbībā ar EFSA un citām uh, Eh, analoģiskām dalībvalstu aģentūrām, tā strādā ar dažādām attiecīgām Eiropas aģentūrām, vienal, vienlaicīgi veselības darba um, un citām jomām. Francijas līmenī mēs uzturam sakarus ar dažādām atsaucas eh, struktūrām, kas tiešā veidā gan neatiecas uz augu veselību, bet tas vairāk skar uzraudzību, jo mēs redzam, ka Eiropā un Francijā, bet arī Eiropā ir nepieciešams, eh, nepieciešams atsaucas uzraudzības ziņām. Dažādajās debatēs, kas jau izskanējam, Mums ir jāapzinās, kā augu valsts nozīmē ļoti lielu daudzveidību. Tad, kad mēs runājam par augu veselību, mēs runājam par mūsu mežu, dārzu, košumu, krūmu, um, Eh, par Nisas Krozet eh, veselību, va, mēs runājam par ļoti dažādām struktūrām un vietām. Tas, skar sē, tas var skart sēnītes, vīrusus, eh, baktērijas, parazītus, atsevišķus, tā, atsevišķiem tālāk nesēji ir lidojoši kukaiņi un ļoti bieži patogēno aģentu saraksts ir jāatjauno. Jo ir gan jāatrod šie patogēni uz saknēm, uz stumbriem, uz sēklām, uz lapām. Tātad šis jautājums ir visai komplicēts. Un šodien regula es izsakos par dzīvnieku veselī, augu veselības regulu, bet ir arī vēl citi. Au domaine du végétal, euh, donc euh, de, un nouveau paquet réglementaire dans un nouveau contexte. Nozīmē jaunu kontekstu. Tika runāts par klimatu pārmaiņām, bet tas nozīmē, ka kukaiņi, kuri nonāk līdz ar eksotiskajiem augiem, pakāpeniski apmetīsies mūsu platuma grādos. Tas arī nozīmē, ka sēnītes, kas neskāra graudaugus, var turpmāk vieglāk attīstīties pie mums un radīt riskus cilvēku veselībai. Tādējādi klimata pārmaiņas augu veselības ziņā ļoti lielā mērā var ietekmēt situāciju un radīt tādus karantīnas organismus, kas līdz šim um, praktiski netika atrasti. Vēl viens konteksts - deviņiem miljārdiem iedzīvotāju, vēl vairāk nekā iepriekš, daudz vairāk ir jādomā par dzīvnieku uh, Eh, par augu veselības eh, uzturēšanu un par izšķērdēšanas samazināšanu. Ir arī jāapzinās, ka cilvēkam ir ārkārtīgi uh, liela iztēle. Mums ir jāapzinās mūsu pilsētvidas veģetalizācija, tagad mēs runājam par tāpat par citām iespējamam, visos gadījumos mēs runājam par jauniem augiem, kas var tikt ievesti mūsu teritorijās. Tad, kad mēs runājam par aputekšņošanu, par jaunām iespējamām nezālēm, par citiem jautājumiem, mums tas viss ir jāpārvalda pietiekami veiksmīgi Mums ir jāatgūst 70 gadu garumā iekavētais, gan veterinārās medicīnas ziņā, jo tad, kad mēs salīdzinām veterinārā medicīnu un patogēnus, kas ir mazāk zināmi, tad augu veselības ziņā mēs esam ļoti iekavējušies. Tāpat arī mums ir jāsaista mūsu pētījumi ar ģenētiku. Tāpat arī bez tam mēs labāk apzināmies atsevišķu fitosanitāro produktu molekulu negatīvo ietekmi. Un mums ir jādomā par to, kā šo izstrādājumu lietošanu samazināt, ierobežot, apzināties, kādi patogēni var būt klātesoši un kā tas var skart mūsu stādījumus. Tas ir ļoti nozīmīgi šodien, jo pēckara ķīmija eh, deva iespējas celt eh, ražas ievērojami, Tur, bet tanī, pašā, tanī laikā mēs vēl nepratām ķīmiju analizēt tik labi kā šodien, cilvēkus e, ietekmēja gan e, izmantotās ķimikālijas, tomēr šodien zināšanas par ķīmiju un toksikoloģiju sāka apstrīdēt līdz šim izmantotās prakses. Tas nozīmē, ka mums ir jābūt spējīgiem labāk pārvaldīt mūsu augu veselību, e, tajā pašā laikā pasargājot patērētāju veselību, un es domāju, ka lielākajā daļā dalībvalstu mēs ļoti rūpīgi izturāmies pret finanšu ierobežojumiem, kas ir noteikti, un mums ir jādomā par iespējām strādāt efektīvi un ierobežot patogēnu darbību. Kā to darīt? tas ir jādara visos līmeņos, jo tad, kad tiek ieviesti um, augi, lai tos iestādītu uz savu balkonu, tas būs ar mazāku ietekmi. Ja tas notiek dārzā vai tuvāk stādījumiem, tas jau var būt ar citu ietekmi. Svarīgs uh, punkts ir diagnostika un fakts, lai laboratorija analīzes veids ar atzītām kompetencēm, ar noteiktu ietvaru, tas pastāv gan veterinārajā, gan augu veselības ziņā. Un tas ir viens no pārskatāmās regulas mērķiem, lai nodarītu uh, publisko darbību efektivitāti ir nepieciešams veidot regulāri atjaunotu sarakstu, lai dalība valstis nekavētu laiku ar tādiem patogēniem, kam vairs nav jāsako, un sekotu tiem, kam tas ir nepieciešams. Tāpat ir jādomā pār efektīvākām darbībām. Ir jānodrošina darbību konsekvence, un darbības jāveic piemērotā līmenī, kā arī jāizveido fitosanitārie riski. Ir bieži vien ļoti grūti tam izsekot. Pēdējais punkts uzraudzības attīstību. Šodien praktiski tā nepastāv. Dzīvnieku augu veselībā, kā mēs sekojam dažādām, dažādiem celmiem un kā tie attīstās. Tālāk steidzamības darbības plāns. E, tas ir jātiecina uz mežu vidi vai uz dārzu vidi vai uz košuma augu vidi, jo kad visos gadījumos darbības varētu būt atšķirīgas. Lūk, domāju, ka pieminot gan dzīvnieku, gan augu veselību, šī pakete dod ārkārtīgi lielas iespējas, lai attīstītu tādu augu veselību, kas atbilst mūsu šīs dienas prasībām. Paldies! Grazie, Pascal Parisotto. Adesso la parola a Klaus Rapp, membro di Arke. Paldies. Tagad došu vārdu Arke Ra, ra, klausām Rafa, kurš pārstāv Aršnoā, tātad nosašīrstu. Es gribu atgādināt, ka uzstāšanās laiks ir ierobežos 10 minūtes, un pēc tam var uzdot jautājumus un saņemt atbildes. Tāpēc lūdzu runājiet neilgāk par 10 minūtēm, jo tad beigās mums arī būs pusstunda jautājumiem un atbildēm. Tā tad lūdzu. Rafa kunga vārds. Paldies Silvestris kungam par iespēju pastāstīt par uh, bioloģiskās daudzvērtības perspektīvu. Te ir runa par um, cilvēces nākotni. Šī aina ataino cilvēku vēlmi uz uh, lietot eh, uzturā krāsainu daudzveidīgu pārtiku. Asociācija, mūsu asociācija ir izveidojusies jau vairāk kā pirms 20 gadiem. Mums ir uh, vairāk par 6000 eh, šķirņu um, um, sēklu mūsu sēklu bankā un ir arī daudz biedru. Tātad, ko īsti uh, nozīmē E, šī daudzveidība. Tas nozīmē, ka ir dažādas garšas, dažādas uh, formas, tā ir arī spēja pielāgoties klimata izmaiņām un uh, slim, augu slimībām. Kāpēc mums vajadzīga tā daudzveidība? Tā mums nodrošina arī labu veselību. Ģenētiskā daudzveidība arī vislabākā ilgspējīgas dzīves garantija mums. Uh, ir arī neformālās uh, sēklu sistēmas, uh, ģēnu bankas, arī lauksaimnieku asociācijas, viņi visi darbojas mūsu organizācijā. Tad ko nozīmē šī daudzveidība? Kreisajā pusē jūs redzat tikai vienu uh, šķirni, kaībī, tā ir uh, saldā piparšķirne, tā ir e, ļoti īpatnēja nehomoģēna šķirne, kas kaut kā īpatnējā kārtā ar vien ir stabila. Ir daudzas citas šķirnes, kas nav tik stabilas, ja vienīgi uh, regulējumi to nepieprasa. Šķirnes pielāgojas notiekošajam. Vairum šķirņi ir jauns, jo tās pastāvīgi attīstās un tikai neliela uh, daļa no visiem augiem širn, e, uz planētas atbilst šīrnes definīcija. Tas, e, ka kaut kas ir stabils, vienveidīgs, nav augu dabīgā kārtība. Tad ko mēs īsti varam gaidīt no re, labāks regulas? E, tagad ir 250 šīrnes kas ir regulēts un ir paredzēts pār par 300 tūkstošus regulēt lielā mērā palielinās regulējums daudzās nozaru direktīvās. Konkretizētās prasības nav tik detalizētas, bet visās nozarēs tagad palielinājums būs par 100%. Pat labāk regulējums ir tikai mērķēts uz pārtikā lietojamiem lietojumiem šiem jaunajā priekšlikumā ir paredzēts uh, eh, visāda veida apmaiņas neformāls, tad neoficiāls uh, eh, apmaiņas ar uh, sēklām. Pa, pat labam tikai tirzniecības uzņēmumi ir uh, reģistrēti. Bet tagad uh, ļoti daudz lauksaimnieku uh, un arī mazumtirgotāji, eh, kas vēlētos apmainīties sēklām vai pirktās, eh, būs spiest reģistrēties. Problēma ir tā, ka regulā ir paredzēts tikai viens eh, standarts. Tātad runa ir par rāžu, par rūpniecības uzņēmumiem šajā jomā. Ilgspējīgi standarti pat labā nav izskatīti, un ģenētiskā daudzveidība šķirnes ietveros netiek uzskatīts par kritēriju un eh, katalogā uzskaitīto šķirņu eh, pieminēšana neko nelīdz. Jā, eh, katru gadu šķirņu skaits pieaug, taču ir pārāk neliela daudzveidība pašu šķirņu ietvaros. Turklāt tas nav nekāds iepirkums saraksts. Jūs taču nevarat nopirkt visu, kas šeit katalogā uzskaitīts. Tā daudz šķirņas jums nav pieejams. Tātad pēdējo vairāk kā simts gadu laikā par 75% samazinājusies daudzveidība. Un apmēram 100 gadu pastāv modernā uh, augu audzēšana. Vai tā tā tad ir tikai sakartība? Nē. Protams, ka izmaiņas lauksaimniecības metodēs ir ietekmējušas arī šī daudzveidība. Turklāt arī pēc otrā pasaules kara uh, samazinājās, eh, dramatiski samazinājās eh, šai nozarei strādājošo skaits un, un arī eh, nozīmīgie spēlētāji. Patiesībā paredzētā reģistrācijas sistēma liedz piekļuvi sēklu bankām. Mēs jau redzam tagad, cik sarežģīts ir tirgus. Iedomājiet salīdzinošu uh, sistēmu pirms eh, laišanas tirgū eh, certifikācijas sistēmu citām nozarēm, piemēram, restorāniem. Jums būtu jāreģistrē recepte un eh, pagatavošanas veids pirms jūs kaut ko ceļat galdā, un tam ir jābūt atšķirīgam no citiem, turklāt nekādas izmaiņas nav pieļaujams pirmdienās salīdzinājumā ar otrdienām. Un tad jums arī ir jānorāda skaidri savus nodoms, eh, gatavot ēdienu saskaņā šo recepti, un tad ir jāsalīdzina arī, vai tas pašreizējais variants atbilst orģinālam, un tad tālāk būtu kontrols. Jūs varat iedomāties, cik daudz pāvāri restorānos vispār pārdzīvotu šitādu regulējumu apjomu. Jau pastāv kopienas šķirņu daudzveidības režīms, tātad nav vajadzīgs tāds regulējums, tāda regula, kas izveidotu de facto jaunu uh, intelektuālo īpašumu attiecībā uz šķirnēm augu reproduktīvais materiāls, vai tā ir pārtika? Pārtika? Nē, patiesībā nekādas saiknes ar lopbarības vai um, cilvēkiem paredzētās barības eh, materiālu šeit nav. Miljoniem eh, ķīmisko procesu vispār te neatainojas, daudz zināt pat nesaprot. Ļoti daudz, kas notiek pirms vispār šie augi tiek izmantoti lauksaimniecībā, lop, kā lobarība vai cilvēku pārtika. Mēs pieprasām godīgu uh, konkurētspējas vairošana pamatoties uz katru konkrēto lomu. Mēs vēlamies, lai tiktu izstrādāts institīvs mazajiem spēlētājiem, lai samazinātu birokrātisko slogu, nevis to vēl vairāk pairot. Un, protams, jānodrošina arī caurskatāmība tiem, kas vēlas zināt, ko viņi pērk, pamatojoties uz audzēšanas metodēm un uh, reproduktīvajiem materiāliem. Ir vairāki varianti, kā varētu rīkoties lauksaimniecībā. Ilgspējīgas pieeja arvien vairāk uh, ir aktuālāk kopējā lauksaimniecības komiteja un citās at, uh, kopējā lauksaimniecības politikā un uh, citās jomās. Tam būtu jāatainojas regulā. Daudzveidība ir dabīgs stāvoklis, tas nav jāregulē. Taču jācenšas izvairīties no lielām birokrātijas. Vienkārši ir pastāvīgi jāveicina šī daudzveidība. Tātad šī sistēmas maiņa panāks to, ka uh, tas, kas tagad tiek darīts brīvprātīgi, turpmāk būs obligāti darāms, bet mēs iestājamies par to, lai tas būtu brīvprātīgi. Tātad labākās iespējas lietotājiem būtu īstena brīvība iz, izvēlēties no daudzveidības daudz, ietvaros pieejamā klāsta atbalstīt arī tās šķiras, kas varbūt no ekonomiskā viedokļa nav tik eh, ienesīgas. Uh, Un kā jau tika šodien minēts diskusijas, jebkādā PMR ir jau paredzama daudzveidība. Mēs vēlamies, lai arī patērētājiem būtu vairāk uh, izvēles, lielāka izvēle tradicionālajiem augiem. Un nobeigumā mēs vēlamies lai uh, mums no mūsu augiem būtu vairāk prieka un baudījumu. Ja pirms 11 tūkstošiem gadu būtu stājies spēkā tāds tiesība akts, kāds eh, tagad eh, ir spēkā, tad mēs nebūtu nonākuši tādā situācijā, kādā esam tagad. Paldies, esmu gatavs uzklausīt jūsu jautājumus. Paldies, saka priekšsēdātājs. Paldies Rafa kungam. Tagad došu vārdu Roberto Papa, Foģā, Itālijā esošā pētniecības un eksperimentu padomes uh, priekšsēdētājs. Labvakar visiem un labvakar priekšsēdētāja kungs. Es esmu direktors mūsu centrā, bet nodarbojamies arī ar ģenētikas resursiem. Kā, kā daudzi audzētāji dara. Es gribētu pievērst uzmanību īpaši heteroģēnajām šķirnēm, jo dažkārt saprotu, ka valda pārpratums, ko tas īsti nozīmē. Kad mēs runājam par heteroģēnajām šķirnēm, mēs runājam būtībā par divām lietām, diviem gadījumiem. Viens gadījums ir tātad vietējā šīrnes, kuras reproducē lauksaimnieki bez nodoma uh, pavairot. Otra lieta, ar to nodarbojas augu audzētāji, nu katrā ziņā lauksaimnieki, jūs varat eh, veidot krustojumus starp dažādām šķirnēm un izveidot savu veidu mākslīgu šķirni. Uh, Uh, sapludniet kopā visādas hibrīdus, kas izriet no iepriekšējiem krustošanas gadījumiem. Un tas ietekmē bioloģisko un ģenētisko daudzveidību un var attīstīt jauns šīnas. Taču abas pieejas, tātad saglabāšana un evolūcija, uh, ir dinamiskās saglabāšanas koncepcijas pamats. Tā tiek saglabāts evolūcijas potenciāls un tiek nodrošināta materiāla pielāgošanās cilvēku vajadzībām videi. Te ir eh, krustojums, kvieši eh, no dažādiem hibrīdiem sak, vēl tālāk sakrustojums un organiskajiem uh, zaļajiem lauksaimniekiem, bioloģisko lauksaimniecību, uh, saimniecību zemniekiem ir tātad šāda pieeja kā iespējams risinājums. Šī materiāla pārvaldība ir visnotaļ sarežģīta. No Montpellier reģiona mana kolēģis piedāvāju šādu piemēru. Vēl viena lieta ir, par ko mēs runājam, kad mēs sakam pielāgošanās. Vai tāds e, darbs notiek e, Etiopijā, jūs redzat. Šeit 1798 e, metri virs jūras līmeņa tagad ir palielināta iespēja audzēt šo Eh, šos graudaugus līdz pat 2855 metru augstumā virs jūras līmeņa. Te jūs redzat eh, ģenetiskos grupas atainot dažādās krāsās. Šī materiāla ģenētiskais sastāvs eh, atkarībā no augsta ir ievēru, augstam ir ievērojami mainījies. Un tā ir skaidra adopt, adoptēšanās pazīme. Šī evolūcija ir ļoti interesanta, tā tad tiek veicināta pielāgošanās videize. Tas notiek ne tikai Etiopijā, bet arī Itālijā, tā piemēram ir tomātu gadījumā vai kukurūzas gadījumā Eiropā. Tā tad jāsaprot, ka tas ir ļoti vērtīgs ģenētiskās eh, daudzveidošanas avots. Un tad, protams, eh, šīs šķirnes ir eh, atšķirīgas. Mm, Laukstēmnieki dod jaunus vārdus atkarībā no formas vai krāsas, piemēram, taču daudzveidība eh, saimniecība līmenī, reģionāla līmenī, valsts līmenī ir milzīga. Tātad šī materiāla daudzveidību nosaka konkrētā vide, lauksaimnieki, ar ko viņi grib nodarboties, reģionu tradīcijas. Un šāda veida straktu, struktūru var skatīt dažādos griezien, griezumos. Te ir paraugs Sardīnijā. Te jūs redzat līdzīgi kā Etiopijā ir apliecinājums adopcijai. Bet jūs redzat, eh, ģenētiskā daudzveidība, eh, viens šīs ietvaros tikai 14%. Tātad jūs redzat, ka būtībā te viss sardinīt tas tā kā viens lauksainiecības lauks. Un ja, jūs, ja mēs vēlētos pamērīt, eh, izmērīt šo daudzveidību, tad mēs varam skatīties, kāds šķirnis ir Tad ir eh, divu, eh, divu virkņu un sešu virkņu mieži, un eh, tad var redzēt, kādas ir dažādības katru šo šķirņu ietvaros. Tāda ir galvenā koncepcija. Ja mēs vēlamies izveidot sistēmu, lai uh, kaut kā izšķirtu dažādās Uh, dažādos audzētājus konkrētai šķirnei, tad tas būs ļoti grūti, un katrā ziņā tas būs ārkārtīgi dārgi. Taču ir vēl viena svarīga, svarīga lieta, kas ir šeit ļoti raksturīga. Šīs šķirnes nenodrošina uh, tā selekcija šķirnes mm, netiek nodrošināts ar sēklām, bet gan ar lauksemniekiem, kas tās selekcionē. Ja jūs padomājat par kaut kā audzēšanu tikai vienā vietā, tad nevarēs pielāgot šo materiālu dažādajām vidēm. Tā tad ir nepieciešams, nepieciešams lai lauksemnieki paši vai kaut kāda sistēma nodrošinātu, ka uh, šo materiālu var audzēt arī citur. Taču kas notiks? Ehm, pēc kāda brīža mēs sākam pārdot šīs šķirnes, šī, šo ģenētisko daudzveidību. Tad, piemēram, kāds cilvēks no šejienes saka, jā, nu tad darīsim tā. Tagad pārdosim visiem Sardīnijā šo te vienu šķirni, un tad mēs pazaudējam daudz no daudzveidības, iespējamās daudzveidības. Mums ļoti uzmanīgi jādomā par šādu veidu sistēmu, ko mēs darām, kad mēs īstenojam pārmaiņas tiesību aktos. Šis tirgus aspekts varētu būt svarīgs, lai veicinātu savu veidu apmaiņu fermeru vidū vietējā līmenī. Taču es domāju, tas izrai būtu nopietnas problēmas, uh, ja tas viss eh, izvērstos par tādu vien vienīgu biznesu. Noslēgumā varētu sacīt trīs secinājumus. Pirmkārt, dinamiskā saglabāšana ir svarīga, un tas ir eh, daudzveidības nodrošinājums augiem. To var izmantot arī lauksaimniecībā, kaut arī mums jābūt piesardzīgiem attiecībā uz graudaugiem, ja mēs audzējam heterogēnu populācija, tad eh, pēc kāda laika tā pieaug. Un tad īsā laikā rodas normāla problēma, kā pār, eh, pārvaldīt šo materiālu. Tātad eh, šis materiāls ir veids, kā veicināt daudzveidību, Es nedomāju, ka šo materiālu varētu uzskatīt par milzīgu stratēģiju, kā veicināt noietu, ražotu tādas preces, ko pēc tam var veiksmīgi pārdot. Es domāju, ka, kad mēs runājam par šo sēklu tirgu, tad jādomā par iespējām atšķirīgu sistēmu. Varētu sasaistīt šo iespēju apmainīties ar materiālu, tā ir paredzētu šeit tiesību aktā, ja pareiz to interpretēju, tad varētu brīvi apmainīties ar materiālu, taču būtu kaut kā jāpalīdz, lai zemnieki vēlētos to darīt, saglabāšanas ietvaros. Un tad ir jānodrošina, ka e, nav iespējams uh, krāpties ar šīrnēm jā, jāraugās, lai nokļūstot tirgu, kāda šķirnes netiktu izstumts. Es arī tas sniedzu atsauksmju sarakstu, atsauču sarakstu. Bet tad ir vēl viena lieta, par, runājot par ilgspējības vērtību, par kultivācijas vērtību, par gandarījumu, kas var nākt no šīs daudzveidības. Referents ierosina izmaiņas pirmajā daļā, taču vēlos uzdot jautājumu. Varbūt es te kaut ko svarīgu nesaprotu. Kāpēc mums ir jāsaglabā šķirņu agronomiskā vērtībā, nevis vienkārši paļaujamies uz to faktu, ka varētu noteikt kaut ko vienveidīgu, stabilu? Es domāju, ka šodien zemnieki ir pieauguši, ja tā varētu sacīt, salīdzinot ar uh, otro pasaules karu. Viņi paši var izvēlēties dažādās šīnas katalogā. Protams, ka vajadzīga ir informācija, vajadzīga informācija par agronomisko vērtību un kvalitātes vērtību konkrētajam materiālam. Taču. Mm, varbūt nevajag to visu uzspiest. Es uh, īsās, īsā laikā esmu pastāstījis, izklāstījis savu viedokli. Paldies! Grazie, grazie Roberto Papa. Adesso la parola a Tor Koefed, chairman. Paldies profesoram Roberto Papa. Rigo Torkēfed. Kofēd kungs, jums ir vārds. Paldies, ka devāt man iespēju pastāstīt drusku, kā zemnieki skatās uz šo lietu un kas ir vajadzīgs nākotnē. Vispirms teikšu paldies komisijas priekšlikumam, ka mēs gribam atjaunot uh, likumdošanu nākotnē un nevis pagātnē, jo mums varbūt ir bijis labākā likumdošana kopš 1953. gadam, un tā ir ļoti labi strādājusi. Un pateicos arī Silvestri kunga ziņojumam, jo tas ir solis pareizā virzienā, un es centīšos parādīt jums, ko zemnieki domā. Kāds ir izaicinājums no sabiedrības zemniekiem. Mums ir jāskatās, ka, ka 2050. gadā mums būs jābaro 9 miljardi cilvēki. Mums ir jābūt ir augstāka kvalitāte pārtikā un sēklās, un lielākā daļa zemnieku saprot, ka mums ir jākonkurē ar pasaules tirgus cenām. Uh, Mēs arī saprotam, ka no politiskās puses mums ir jāsagādā enerģija no augiem, un tāpat laikā jūs lūdzat, lai mēs mazāk ietekmējam vidi, izmantojam mazāk mēslojumu un vairāk. Un ja jūs gribat, lai būtu vidas iestekme, tad varbūt vajag samazināt vides ietekme parastās lauksaimniecībās, nevis samazināt 2% organiskās lauksaimniecībās. Un, ja jūs skatāties situāciju Eiropā, ļoti daudz zemniekiem ir vajadzīgi augstāki ienākumi, jo skatoties uz ekonomiku lauku saimniecību, lauku rajonos. Ja jūs skatāties, kāda ir situācija Eiropā un kāda ir pasaulē, tad mēs ražīgumu esam pazaudējuši beidz mūsu desmit gados. Mēs nevaram konkrēt ar pārējo pasauli. Un mēs atkal zaudējam ekonomiskās, ekonomiskā sacensībā ar pārējo pasauli, un mums tas ir jāmaina. Tā kā mums ir jāsāk ar sēklu, ja mēs skatāmies ar vairākām valstīm - Dāniju, Vāciju, Holandu, Zviedriju, Angliju, tās vienīgās valsts, kuras varēja saņemt statistiku, tad mēs esam paaugstinājuši ražīgumu, bet beidzamā desmitgadē mēs neesam īpaši palielinājuši ražīgumu. Ir vairāk iemesli, bet viena valsts melnā līnija, tā ir Dānija, Viņi ir samazinājuši vides ietekmi, viņš ir samazinājuši izmantot slāpekli, viņi ir amoniaku izmešu samazinājuši, viņi ir samazinājuši siltumnīcas gāzes un viņi ir arī samazinājuši pesticīdu izmantošanu. Tad tehnoloģija ir arī viens iemesls, bet viens iemesls ir tāpēc, ka tā ir viena valsts Eiropā, kas izmanto apmēram 90% jaunu šķirņu katru gadu. Tas ir tāpēc, ka mums ir ļoti labs saraksts. Lauksaimnieki zina, kad viņi var saņemt informāciju par sēklām, ko viņš vēlas. Un katrā rajonā Dānijā jūs varat apskatīt, kādu šķirni mums vajag, ja es esmu parastais zemnieks vai organiskais zemnieks, vai es gribu pārdot savus graudaugus dzirnavām. Un var atrast arī šķirnis, kur viņš varētu samazināt fungicīdu izmantošanu, jo pēc šīs saraksta Tas tika pārbaudīts visādu veidu kvalitātei, gan izturību pret sausumu un visām šī saraksta varbūt vajag izmantot vairāk pārbaudi un dot ziņu lauksaimniekam, zemniekam, ko viņš pērk lai viņš varētu palielināt savus ienākumus, jo viņš zina, ka viņam viņš saņems labu ražu no sēklu, ko viņš iesēja. VCU pārbauda, tas ir patērētāja aizsardzība, un patērētājs šī gadījumā ir zemnieks, un viņš zina precīzi, ko viņš iegādājas. Pirms mums bija šī sistēma, mums vienmēr bija sarunas starp selekcionāriem un zemniekiem. Viņi nezināja, cik kādi sēklas kvalitāte, bet zemnieku lūdza, lai būtu regulas, un 53. gadā mēs to darījām, un katru gadu sēklas kvalitāte uzlabojas. Un tagad, kad jūs skatāties uh, jau, uz jaunu likumdošanu, tad mēs gribam vēl augstāku kvalitāti. Mēs gribam, lai selekcionāri mums piegādā vēl kvalitatīvāks sēklas, jo mēs esam jau zaudējuši konkurence Eiropā. Un viena lieta, kas ir ļoti svarīga, mums ir ļoti daudz un dažādi zemnieki Eiropā, mums ir lielie lauksaimnieki, zemnieki, parastie zemnieki. Ja jūs runājat par organisko lauksaimniecību. Ja, ja jūs gribat pārbaudīt bioloģiskos produktus bioloģiskām vajadzībām, jo ir atšķirības starp bioloģiskām vajadzībām, jo viņiem ir jākonkurē ar citām šķirnēm, kas nav vajadzīgs parastajā lauksaimniecībā. Tātad mums ir jāpārbauda šķirne bioloģiskām vajadzībām, jo bioloģiskais zemnieks, ja viņš zina, ka tas ir pārbaudīts bioloģiskām vajadzībām, tad viņš var būt drošs, ka šī šķirna viņam noderēs. Un tās ir tikai dažas lietas, ko mēs prasam. Un ir daži saraksti Eiropā, kas darbojās, mēs pieminējām Dāniju, bet ir arī Vācijā un Anglijā līdzīgi saraksti, bet to jāpaplašina uz Eiropas likumdošanu, lai visi zemnieki, sevišķi jaunās Eiropas Savienības valstīs, kad viņiem būtu brīvi pieeja informācijai, kādas ir labākās šķirnes priekš viņa. Jo zemnieks baidās, kad mēs atvērsim lielu tirgu, visādi sēklas, kas nonāks tirgu, nebūs pārbaudīts, un mēs nezinām, kas viņas tādas ir. Dažās valstīs ir melnais tirgus, un zemnieki zaudē, jo viņi tiek apkrāpti, viņi nopērk nekvalitatīvas sēklas, un vienīgais, kas zaudē, ir nabaga zemnieks, un mums ir divi vai trīs miljoni zemnieku, kas ir tajā kategorijā, un mēs tad varam aizsargāt šos zemniekus. Un tad runa par heterogēnos materiāls, tā nav šķirne, tā nav šķirņu maisījums, kā komisijas priekšlikumā patreiz mums būs daudz situācijas, kad uzņēmumi strādās ar šo materiālu, viņi to nosauks par heterogēno materiālu, un viņi varēs krāpties, un tas nebūs labi tiem zemniekiem, kas vēlas darboties ar heterogēnos materiālus. Tad, kā lūdzu, atrodiet risinājumu tiem cilvēkiem, kas vēlas nodarboties ar heterogēniem materiāliem, viņiem būs tirgus un ka ne visi neienāks šajā tirgu un izmantos labumus no ieguvums no šī tirgu. Nišķirgus. Tās ir daudz lietas. Tas nav vecas šķirnes. Kā mēs saprotam nišu tirgu. Tas ir domāt organizācijām, neprofesionāliem, kas vēlās kon, saglabāt šķirnes, bet mēs gribam būt droši, kad mēs to nepaceļam, jo visi varētu būt nišs tirgus. Aizsargātās šķirnes arī varētu būt aizsargātā tirgu ļoti labā kvalitātē, ļoti laba ražīguma, bet tas nebūs nišs, ja pārāk daudz cilvēku ieiet šajā tirgu. Un tagad no zemnieka puses. Mums ir daudz biedri, kas ir ļoti jūtīgi pret maksājumiem. Ā, jā, bet, nu, 150 eiro gadā tas nekas nav. Bet, jā, tomēr tas ir, jo mums ir 2 vai 3 miljoni zemnieku, kam 150 eiro gadā ir liels procents no viņu ienākumiem. Un, ja jūs runājat par maksājumiem, cenšaties, lai tie būtu konkurētspējīgi un pēc iespējas zemāki, lai mazie zemnieki var izdzīvot un var atļauties pirkt augstas kvalitātes sēklus. Paldies par uzmanību! Tie. Grazie a Torque. Paldies. Un nākošais runātājs Garlis von Esens no Eiropas sēklaudzētāju asociācijas uz desmit minūtēm un pēc tam pāriesim pie debatēm. Debatē mums ir laiks līdz 18.30, pēc tam tulki dosies projām, jo viņi būs savu darbu laika izsmēluši. Līdz ar to mums paliks pusstunda debatēm pēc šīs prezentācijas. Bet tagad vārds Gārlišam von Esenam. Paldies priekšsēdētājiem! ir liels gods būt kopā ar jums šovakar. Es apzinos eh, ierobežoto laiku, tāpēc mēģināšu izteikties īsi. Esmu atvedis tikai piecus eh, attēlus, un tas varbūt palīdzēs man izteikties īsi. Nosaukums ir vienkāršs. Izaugsmes potenciāls. To mēs redzam priekšlikumā no Eiropas eh, komisijas. Tas ir paredzēts, lai mēs varētu uzlabot jau tās spēcīgo sēdu, sēklu nozari un arī varētu sniegt iespējamo atbalstu mūsu lauksaimniekiem, dārzeņa audzētājiem. Es tagad neieslīgšu detaļās, jo jūs jau esat saņēmuši piezīmes no sekretariāta par Eiropas sēklu nozares struktūru. Uh, un atsevišķi no šiem faktiem ir arī redzami uz slaidiem, un Eh, pirmkārt, vajadzētu atbrīvoties no dažiem mītiem, jo nav tāda lieta kā daži uzņēmumi, kas dominē visu tirgu. Kopaina ir krietni vien daudzveidīgāk, tā ir atšķirīga no valsts, no sūgas, no, no kultūras. Jā, ir koncentrācija kā ikvienā citā ekonomiskā eh, no, sektorā Eiropā, kāpēc gan sēku. Uh, um, audzēšanas uh, nozare būtu atšķirīga. Šeit mēs strādājam ar nopietnām tehnoloģijām, tas viss maksā naudu, un līdz ar to koncentrācija ir es, pilnīgi dabiska, bet kā iespējams to zināsit, uh, Eiropā tas ir daudz mazāk nekā citās pasaules daļās, un viens iemesls tam ir šī ļoti efektīvā likumdošana, ko jūs apspriežat šobrīd. Tā nodrošina vienlīdzīgus spēles noteikumus un iespēju lauksaimniekiem salīdzināt izstrādājumu kvalitāti un arī iespējas maziem uzņēmumiem gūt labumu no tā fakta, ka viņu izstrādājumi iespējams ir labāki nekā lielāko ražotāju produkts. Uz to balstās Eiropas reproduktīvā materiāla tirgus. Pro, produkta identitāte, kas ir tajā somā, sēklas kvalitāte, šķirnes sniegums laukā, jeb citiem vārdiem, ko tā uh, eh, spēja sniegt pareiz audzēta un veselības prasības vārdus sakot, eh, drošums, pārliecība, ka stādītā sēkla necieš no slimībām. Šie pīlāri ir palīdzējuši Eiropas sēklu nozarei kļūt par vienu no vadošajām pasaulē. Bet tāpat pastāv jēdzieni, ko kopīgi izmanto visi reproduktīvā materiāla lietotāji, neatkarīgi vai jūs esat liels eh, ražotājs vai no tā saucamā nišas tirgus vai audzējat vecās sugas, jebkurā gadījumā jūs vēlaties zināt, ko jūs lietojat, zināt, ka šī kvalitāte ir tāda, kādu jūs sagaidāt, ka e, tā atbild jūsu gaidām un ka jūs nesaskarsities ar nevajadzīgām augu sērgām vai slimībām. Un mēs, kā sēklu selekcijas nozare, varam tikai pasvītrot to, ka šie balsti ir visu laiku bijuši pamatā pasāku, panākumiem Eiropā. Tomēr ar šo priekšlikumu rodas vairākas bāžas, jo ir vairāk izņēmumi, atkāpes, specifiskas tirgus iniciatīvas, un mēs vēl neesam gluži pārliecināti par tiem visiem. Šorīt, piemēram, jūs runājāt par to, kurš ir profesionāls operators. Mēs uzskatām, ka tas attiecas uz cenu, uz sēklu uh, un reproduktīvā materiālā marketingu par profesionāliem operatoriem, ka šeit nav runa par sēklas materiālu apmaiņu starp amatieriem. Uh, Tomēr varbūt, ka šī definīcija komisijas priekšlikumā nav pietiekami skaidra un ir uzlabojama, kā jau tas izskanēja šodien. Otrkārt, bažas strāda daudzās atkāps par nišu tirgiem, par heterogēniem materiāliem, par visām eh, šķirnēm. Eh, mūsu prāts ir mēģināts eh, piedāvāt iespējas ļoti specifiskiem tirgiem, bet tas kopā padara visu vēl sarežģītāku un grūtāk saprotamu. Un mūsuprāt, šeit ir jāpanāk uzlabojumi. Tāpat arī mūsuprāt, komisijas izmantotais rīks, viens no oficiāli pieņemiem aprakstiem, varētu tikt izmantots arī uh, vairāk nekā tikam, vie, tikai vienam tirgus elementam. Tādējādi, lai būtu iespēja no vienas puses garantēt patērētāju informāciju, bet samazināt adma, nastri, administratīvās un finanšu nastas tiem, kuri nevēlas izmantot klasisko šķirnes reģistrēšanu Vairāk no jums pieminēja divus miljonus apgrozījumu un desmit strādājošo slieksni e, uzņēmumiem, lai tie atrastos iekšā vai ārpus likumdošanas ietvaram. Es no savas puses gribētu sacīt, ka ja man būtu uzņēmums, kas gada apgroza divus miljonus un tikai daži strādājošies, Eh, neuzskatītu sevi par galīgu amatieri. Šāda apgrozījuma līmenis norādītu, ka esmu profesionāls operators, kas pelna naudu ar šo tīru, kas būtu gana, eh, gana godīgi, bet arī būtu gana godīgi, ja šie paši operatori izpildītu kādu minimumu prasību. Mēs tāpēc negribētu piekrist izteikšanai, bet dažiem koriģētiem noteikumiem. Un pēdējais par izsakojamību un caurskatāmību un uzticamību visai sistēmai kopumā. Mūsuprāt, visi operatori, kuri aktīvi darbojas šajā tirgu, varētu patērētājiem nodrošināt zināmu caurskatāmības līmeni. Tas nozīmētu būt reģistrētam, būt operatoram, pārdodot materiālu. Tad, um, patērētājiem, un mūsuprāt tas nav pārāk daudz prasīts, un uh, tas nerada milzīgu lielu nastu, lielāko daļu no tā var aizpildīt uh, ļoti īsā laikā. Bet arī marķējumos kas ir uz sēklu maisiņiem, ir jāparedz informācijas daudzums, kas ir atkal atkarīgs no tā, vai jūs esat profesionāls, vai jūs strādājat nišas tirgu, bet šeit varētu atrast atšķirīgas definīcijas. Beigās runa ir pār uzticību, jo cilvēka nevar paskatoties uz sēklu, pateikt, kas no tās izaugs. Ir vajadzīga sistēma un procedūras, kas nodrošina to, lai, vai lai lauksaimnieks zinātu, ka, ja šajā sistēmā ir Eh, ražot šāds materiāls, tādi es varu tai uzticēties, un es zinu, kas man laukā izaugs. Mums ir šī uzticēšanās sistēma jāpatur. Mēs saprotam, ka mēs, mums ir vajadzīga zināma elastība, taču šāda elastība nedrīkstētu apdraudēt uzticību. Tāpēc es ierakstīju pēdējo teikumu, ka nākotnes eh, likumdošanai ir jābūt ticamai, kas veicina inovācijas, nodrošina kvalitāti. Um, Eh, patērētājiem un nodrošina vienlīdzīgas spēles noteikumus visiem, pasvītroja profesionālajiem operato, operatoriem iekšējā tirgū eh, cēklu, stādu un reproduktīvajam materiālam. Un tādā gadījumā, ja tas viss tā darbojas, tad pārskatīšana būs sasniegusi mērķi, ja tā pātrina efektivitāti, eh, ātrumu, samazina izmaksas, tādā gadījumā tad kopumā tā būtu e, labāka sistēma nekā kādreiz papildus tam. Arī mazāk e, teksta, ko lasīt būtu. Ja mēs to varam sasniegt līdz galam tā, ar parlamentu kopā, tad e, tie būtu lieli panākumi. Tā izskaitā lauksaimniecības komiteja. Paldies! Grazie a Gary Monessen anche per lo uh, spunto. Paldies, Monessen kungs Paldies par jūsu vērtīgajiem priekšlikumiem uzstāšanās beigās. Trīs deputāti vēlas uzdot jautājumu. Dorfmans, Hoislings un Aņūkungs. Tad es došu viņam vārdu, lai viņi var uh, uzdot jautājumus vai uzstāties ar komentāriem, un tad mēs saņemsim ekspertu atbildes. pēc tam būs noslēguma vārdi no visiem ekspertiem, lai tad viņi varētu atbildēt jautājumu. Tā Dortmana kungs lūdzu. Es vēlos. pievērsties tam, ko šie četri eksperti sacīja par sēklām. Tas viss bija ļoti interesanti. Es domāju, ka četras uzstāšanās bija tik ļoti interesants, tāpēc, ka tās atainoja, ka mēs runājam te par divām atšķirīgām lietām, un tās nebūtu jaucamas savā starpā. Ir tā saucamā klasiskā lauksaimniecība, tradicionālā lauksaimniecība un bioloģiskā lauksaimniecība kur ir e, tūkstoš, e, miljoniem e, zemnieku, kas vārtiku ražo tirgu. Ja jūs stādat vai sējat, nu katrā ziņā jums ir nepieciešama garantija, ka tas, ko jums sola, arī tiek jums piegādāts. Un tad ir cits tirgus, ko mēs varētu saukt, piemēram, par nīšas tirgu vai kaut kā citādi. Un tā jāstrādā cilvēki. kuri ražo mm, produkciju mazākiem tirgiem. Un arī viņiem ir tiesības strādāt tieši šādi. Un es domāju, ka šeit apspriežamā regula nav pareizā vieta, kur sakarā tūko um, strīdēties, kurš risinājums ir pareizais. Domāju, mums jāiekļauj ir abi, abi varianti. Un tas pavisam skaidri izskanēja no visiem četriem ekspertiem. Tad, tad man ir jautājums pirmajam runātājam, Rapfakungam. Jūs runājāt par regulas aptvērumu un eh, par to, ka tā iekļauj arī tos operātus, kuriem tur nevajadzētu būt. Es domāju, jūs runājat par otro un trešo pāntu, otrajā pāntā ir runā tikai par eh, uzņēmumiem, un trešajā pantā ir runa par profesionālu darbību. Vai jums būtu kāds konkrēts priekšlikums, kā labāk definēt šo lietu? Es domāju, definīcijas pat labam pietrūkst. Un tad, eh, Fon Esena kungs, jūs runājat par nišām. Kā jūs definētu nišu? Jūs teicāt, ka jums nepatīk eh, desmit eh, darbinieki un divu miljonu apgrozījums, eh, tāds lūk uzņēmums, kas būtu niša pašreizējā redakcijā. Bet vai jums ir kāds priekšlikums labākai nišas tirgus definīcijai? Un tad pēdējais jautājums. Mm, papas kungam, profesoram. Es uh, klausos, klausies jūs sacītajā. Nav tā kā eh, Köfeda kungs sacīja, būtu lūk saraksts, kādas šķirnes ir pieejamas kādā reģionā. Kā var pāriet no viena mm, domu ietvaru uz otru? Eh, jūs taču tā kā esat atkarīgi no uzņēmuma. Uzņēmums saka, ka lūk, šī šķirne ir vislabākā, bet kurš tad noteiks, vai tā ir, vai tā nav? Vai eh, to darīs kāda valsts iestāde vai kā? Paldies, Hoislinkungs, lūdzu. Vispirms jautājums Klofeta kungam. Kopako Džeka sacīja, ka ir melnais tirgus, vai jūs varētu nāk klajā ar kādiem skaitļiem, cik tas ir plašs? Vai jums ir iespējas, ka tas Eiropā ir plaši izplatīts fenomens? Mēs dzirdējam, kas ir vēl jāregulē, taču mēs dzirdējam arī to, ka par spīti kopīgo notiekumu trūkumam sēklu uh, nozare tirgū mm, dzīvo diezgan labi, vai mēs gaidām kaut kādu lielāku ieguvumu, lielāku daļu tirgu. Kāds būs ieguvums katrai iesaistītē pusē, ja jūs vēlties, lai noteikumi būtu integrētāki? Un es eh, no citu runātāju dzirdēju, ka jūs nevēlaties, lai būtu nišas tirgus. Jūs būtībā sacījāt, ja pareizi sapratu, ka viss darbojas jau tagad labi. Jūs runājat par pilnīgi visa iekļaušanu Eh, tur būtu arī rotājuma augi, kaut kādas vēl zāles. Un kāds no tā būtu labums? Citādi ir cilvēki, kas ir pilnīgi pret jebkādu veidu šādu regulējumu. Bet es domāju, mums nevajadzētu jaukt centralizēšanu ar harmonizēšanu. Komisija runāja par to, ka nav nekādu problēmu ar koncentrēšanos Eiropas tirgu. Jūs izteicāties nedaudz um, neskaidri jūsu komentāros. Jūs teicāt, ka situācija nav tik ļauna kā ASV, vai jūs varētu sniegt konkrēts skaidrs? Pieciem uzņēmumiem ir 50% no uh, visām kukurūzas širnēm Eiropā, un š, š, š, šiem pieciem uzņēmumiem uh, ir 75% no tirgus. Manā skatījumā te var runāt par koncentrēšanos. Varbūt citās jomās nav tik ļoti izteikti, piemēram, ar dārzeņiem tā nav. Bet kā būtu tā, ja kādam uzņēmumam būtu 75% no visām tomātu šķirnēm? Mēs eh, dažās jomās nepārprotam virzāmies uz koncentrēšanās virzienā. nu, piemēram, trīs uzņēmumi, kam piedara 90% no visa spinātu tirgus. Nu, te liela izvēle vairs nepaliek. Šķiet, ka jūs nonākat e, pretrunās. No nu, viens puses ir šie komisijas skaitļi, un tad ir uh, skaitļi, kas liecina par to, ka koncentrēšanās, e, koncentrācija pastāv. Un tad mēs virzāmies arvien tālāk prom no šī mērķa vairāk daudzveidības. Mums ir jāspēj reaģēt uz uh, problēmām. Taču ierobežojot skaitu, mēs patiesībā neko nevarēsim piedāvāt tirgumu priekšsēdētājs. Es lūgtu deputātus uzdot savus jautājumus īsāk, lai mēs varētu arī uzklausīt ekspertu atbildes. Atņūkums. Priekšstādātāji lūdzu, dodiet man laiku, cik daudz jūs man varat dot. Četras minūtes būtu ideālais laiks, saka priekšstādātājs. Es domāju, ar to man varētu pietikt. Tā, trīs jautājumi, divi specifiski. Viens runātājiem no Austrijas, e, esmu pārliecināts, ka tas bija viņš. Viņš teica, ka par 74% samazinājusies daudzveidība kopš Pirmā pasaules kara. Es domāju, tieši tā viņš teica. Tas nozīmē to, ka ja pavisam Austrijā bija tūkstošu uh, augstsūgas uh, 1918. gadā, tad tagad ir tikai 24 sugas. Man tas izklausās neticami, lai kā es jūs cienu. Jā, dažas sugas iespējams ir eh, samazinājuši savu uh, Teritorija taču būtu pārsteidzoši, ja tik plašā mērā tās būtu izzudušas. Un tad eh, jautājums kungam no Dānijas, kurš uzstājas ar ļoti iespaidīgu prezentāciju, ka daudzveidība ir eh, saglabājusies eh, īpaši bez pesticīdu atbalsta, vai tas ir pateicoties hibrīdam? Tas ir Eh, sēklu industrijas eh, veiksmes stāsts. Vai jūs domājat, ka te vispār kaut kāda re regula ir tad vajadzīga? Loģiski varētu teikt, lieciet sēklu industriju mierā. Un parlaments eh, nesen aizliedz pilnīgi um, neo uh, sēklas uh, Un jūs varētu teikt, tas mūs neskar, taču jūs izmantosiet pieejamo sēklas pārklājumu turpmāk, bet ja pēkšņi šis pārklājums vairs nebūs pieejams, eh, tad izrādīsies, ka šai šķirnei ir kaut kādi trūkumi, ne tikai tagad pēkšņi parādīsies. Varbūt tad jūs arī ietekmē šī parlamenta attieksme pret šo sēklu pārklājumu. In conclusione, kolega Rodu. Labi, paldies, priekšstādās. Nobeigumā Rodustas kundze un tad atgriezīsimies pie ekspertiem. Paldies. Ka tevāt man iespēja izteikties. Es varu izteikties pēc īsi. Es domāju, ja mēs runājam par nišām tad mums nevajadzētu runāt par personāla skaitu mums un, un apgrozījumu, mums jārunā par sēklām. Vai varat piekrist tām, ka mēs varētu vairāk runāt par sēklām, nevis par uh, uh strādājošo skaitu vai uh, apgrozījumu definīciju? Mēs dzirdējam par koncentrēšanos, ka viss daudz izmaksā, pētniecība un attīstība. Es domāju, ka beig beigās mums Ideālā variantā būtu cilvēki, eh, kas varētu strādāt arī turpmāk ar visādu veidu šķirnēm. Un tad ir citi šis masu tirgus, eh, kas nodarbojas ar pētniecību un attīstību. Nu, tas viss ir eh, labi. Es negribu to kritizēt, bet es domāju, ka abām kategorijām uh, nebūtu jācieš nevienai ne otrai, nebūtu jācieš no šīs regulas. Es te dzirdēju priekšlikumu par eh, racionālu augu veselības uzraudzīšanu. Es gribētu uzdot jautājumu, kas tad būtu jādara? Auga veselība taču jānovēro tieši tāpat kā uh, citi jautājumi, kas saistīti ar pārtiku. Paldies. Vēl pavisam īs komentārs. Pirmkārt jautājums par uh, melnot sēklu tirgu. Hoislinkungs to uzdev. Mums ir nepieciešama caurskatā, caurskatāmība un es domāju parlaments šajā publiskajā uzklausīšanā liecina par to, ka mēs vēlamies būt caurskatāmi. Um, viens no faktoriem, kas var ierobežot sēklu pieejamību. Ir arī šī informācijas slēgšana, bet te mums ir skaidra ilustrācija, vai jūs varētu par to nedaudz pastāstīt? Paldies! Priekšsēdētājs turpina, kā jau solīju, došu vārdu atkal sešiem ekspertiem, kas bija izteikušies. Varbūt jūs varētu mēģināt atbildēt triju, četru minūšu laikā katrs no jums. Jā, Ķēgo kundze, lūdzu. Atvainojos, es īsti nesapratu jautājumus par augu veselību tieši vai kurš, kurš, kurš, kurš izskanēja. <laughs> Es saprotu. Procediamo con Pascal Parisotto. Sono state poste domande un po' eh, in. Eh, eh, she's left the room. She left the room. Infatti. She left the room. She's non c'è, benissimo. Pascal Parizo ir izgājis jau Klaus Rāfs lūdzu. Ja, nachdem die meisten Fragen auf Deutsch gestellt wurden, möchte ich. Vairums jautājumu tika uzdoti vāciski, tāpēc es vēlos arī uz tiem atbildēt vāciski. Jā, protams, mums ir priekšlikumi par to, kā varētu paskaidrot, padarīt skaidrāk šo definīciju. Tā arī izteicās von Esena kungs jo īpaši 6. Mm, pantā A līdz E apakšpunkti ir jāizņem, un tad F punkts paliek attiecībā uz laišanu tirgu, un to varētu piebilst komerciālos nolūkos, komerciālas eksploatācijas nolūkos, kā tas parādās tagad pašreizējās direktīvās. Un tad divi D pantā varētu piebilst Eh, varētu viņiem svītrot eh, savlaicīgi eh, šo te vārdu savienojumu, jo tas neatbilst tam, kas reāli notiek. Tad Rodušas kundzes jautājums. Jā, varu iedomāties, ka. Nu labi, nos, paskaidrošu nedaudz. Tirgus nepamatotos šis te nišu tirgus, nepamatoties uz, nepamatotos uz uzņēmumu lielumu, bet eh, uz eh, materiāla tipu, tātad eh, kritērijs nebūtu apgrozījums. Varas iestādēm ir jāspēj spriest par to, vai tā uzskatām par nišu vai ne, bet mums ir citi uh, rādītāji, kas būtu vērtīgāki, piemēram, um, kultivācijas platība, var izmantot mazo fermeru, lauksemnieku regulas, kurās ir uh, četras definīcijas uh, attiecībā uz uh, teritorijas lielumu. Tātad, ja jūsu ražošanas apjoms ir zinām mēr, tad varētu uh, Eh, jūs saprast par eh, nišu. Es runāju par sugām, protams, ir grūti no zinātnes viedokļa salīdzināt to skaitļus, ko pēc tam var merīt. Nu, toreiz eh, pēc Pirmā pasaules kara neviens īsti visu tā nereģistrēja, kā tagad taču saskarā, sakaņ, saskaņā ar ģēnu banku aplēsēm, gan privātām, gan valsts, ņemot vērā uzņēmumu reģistru dažādās valstīs, var secināt, kā apmēram, tās ir tikai aplās, apmēram 70% no ģenētiskajām eh, šķirnēm Uh, un tas attiec arī uz dabās, dabas sugām un uz kultivējumām širnēm. Tātad 70% no tām jau ir zuduši, 75% zuduši pat ģēda bankās, bet 25% vēl ar vienu ir pieejami galvenokārt ģēda bankās, tā ka tas, kas ir reāli laukos uz laukiem, ir vēl mazāk nekā šie 25%. Un runājot par um, augu veselību vispārīgi, es domāju, ka komisija ir izvēlējusies pareizo pieeju, pievēršot uzmanību karantīnas šķirnēm. Tām tās nebūtu šeit jā, jāiekļaut. Un tad runājot par um, kaitēkļiem par slimībām, tad uh, to problēmu varētu risināt ar augseku vai uh, ar jauktām metodēm. Plaši, protams, tiek izmantotas ķīmiskas vielas, taču pamat pieņēmums, ka varētu uzlabot situāciju. Ar kontrols pasākumiem tam es nevaru piekrist. Dažkārt pietiek ar to, ka kaut kas tiek darīts tuvākās stundas laikā, nav viss jāsarežģī. Eh, sì, io faccio una risposta. Paldies. Papa kungs. Es atbildēšu Dērfman kungam. E la valutazione del valore agronomico. Quindi... E, materiāla apdatēšanas testi. DOS ir jāveic balstoties uz to, kas tiek veikts šobrīd. Un Šeit var būt runa par šķirni, kas tā vai cita iemesla pēc atrodas tirgu. Es neredzu iemeslu, kāpēc tā nevarētu būt ireģistrēta un lauksaimnieks zinātu, jā, es apzinos, ka tā ir mazāk rentabla, bet es to audzēju, jo man to pērku, jo man ir kā produkts, kas ir ar kaut ko interesants. Vienīgais motīvs būtu tas, ka lauksaimnieki nespētu izvēlēties paši balstoties uz saņemto informāciju. Un es um, apzinos to, kādīs ir darba izmaksas un tā tālāk, bet uh, vai mēs ar to atrisināsim nišu problēmu. No rītdienas tā var mainīties. Es gribētu sistēmu, kas man kaut ko certificē. Un ja mums nav certificēšanas pār kultūras darbu, pār agronomisko darbu, tad varētu tās būt eh, sarežģīti. Tālāk eh, komentējot par tikko dzirdēto, par bioloģiskās daudzveidības eh, krāsu samazināšanos. Tas man nešķiet visai ticam, jo ir atkal citas jaunas šķirnes un sugas, kas tiek um, stiprinātas un, manuprāt, Eh, apgalvojumiem ir jābūt piesardzīgākiem. Paldies, papakungs, kofutkungs, eh, paldies. Viens no jautājumiem bija sēklu melnais tirgus. Sēklas, kas nonāk Eiropā bez jebkādas problēmas, eh, kontrolas. Un šeit, tad, kad mēs runājam par augu veselību, domāju pietiekami palūkoties uz Jaunzēlandi. Jo tur šīs lietas ir stingri sakārtotas. Tālāk melnais ir. Dažās valstīs, kur nav informācijas. Lauksaimnieki pārdod viens otram sēklas, mainās ar tām, un ir arī kompānijas, kuras gūst labumu no tā. Tad, kad mums ir šīs diskusijas quality of the seed, that we actually can get the information that the farmers have a free right to choose. Domāju, ka mums ir jādod iespējas lauksaimniekiem izvēlēties. Mums ir jābūt labai uzskaits sistēmai, kur lauksaimnieki zina, ko viņi pērk. Tālāk par nišu tirgu. Jo arī šeit ir plašas diskusijas daudziem mazajiem lauksaimniekiem viņi atrodas noņēmēju, kas ir gatavi maksāt par viņu preci. Un kopīgs ir tas, kā, ja viņiem labi veicās, tad kāds lielāks uzņēmums, profesionālāks, nāk saražo to pašu un tirgu paņem sev. Un tas, kurš, kurš bija šajā, šajā tirgu no uh, sākuma, zaudē šo konkurenci. Tāpēc eh, par nišām runājot, nevienmēr ir labi atvērt tirgu, uh, lai ik viens tajā varētu ienākt, jo tas nepasargāts uh, tos, kuri strādā šajā tirgu izdzīvošanai. Tad, kad izskanēja jautājums par labu uzskaitīšanu sistēmu, vai mums ir vajadzīga likumdošana? Jā, ir vajadzīga, jo vissvarīgākais pērkot kādu sugu cik kāds būs, eh, kāda būs atdeva, kāda būs rāža, kā to sal... Eh, tas attiecas. Eh, can we actually prove these things? And it is actually what we also uh, have to. Kā mēs varam likumdošanā paredzēt nākotnē to, lai pieprasījums no patērētājiem, no likumdevējiem, lai mēs, kā mēs varam pierādīt, cik ir CO2 bija ražošanā, mums ir Dānijā. Jā, mums ir jādu, jāprot pamatot um, pesticīdu, slāpekļa izmantošana un jāpliecina, ka tā ir tiešām devusi rezultātu. Rola, per l'ultimo degli interventi. Pēdējais runātājs eh, Van Esenkungs. Es saprotu, ka man arī jāmēģina iekļauties četrās minūtēs par pirmo punktu, tas izskan ir divreiz, Hoislinkunga un pēc tam no citiem eh, runātājiem. Eh, mūsu priekšā ir ļoti skaists attēls, kas ir pilnīgi nepabeigts. Tas neatspūgļo realitāti un kopā. Domāju, ka varētu ar to teikt, ka ir atsevišķas eh, šķirnes un nišu tirgi. Ja ir Eh, eh, relatīvi mazs tirgus simtiem tūkstošu kompāniju nenāks tajā iekšā. Un tad ir lielie tirgi, kā graudau, kur ir daudz kompāniju, un tad ir tirgi, kas ir reģionālāki. Domāju, ka svarīgi saprast ir to, ka mums nav viena sēklu tirgus. Mums ir dažādi sēklu tirgi atkarībā no um, So, yes, are there a lot of agreements and licenses? Yes, of course. It's a cooperative sector. And that's also Gām, no citiem faktoriem, no šķirnēm, un tālāk atkal mums ir jāskatās, kā tad mēs eh, konkurējam ar lielākiem kopīgi, mārketinga, izpētes aktivitātēs, un tad ir dažādi konglomerāti, kuri apvieno spēkus, lai paliktu konkurētspēju, jo mēs skatāmies ne tikai uz Eiropu, bet visā pasaulē, jo šie uzņēmumi strādā un sacenšas un visā pasaulē un ir izvēlējušies dažādas stratēģijas, lai gūtu panākumus. Jā, pastāv koncentrācija, bet Es par to neesmu nobažījies, lauksaimnieki izskatās nav nobažījušies, nozara nav nobažījusies, varbūt daži ir, bet ir jāsaprot, ka mēs runājam vienā gadījumā par 95 eh, tirgus procentiem, kas izvēlas no kopīgā kata, eh, kataloga un ir mierā ar sistēmu, kā tā darbojas, un vēl viena tirgus daļa, kas vēlas kaut ko atšķirīgu. Un Manuprāt, pastāv vienošanās, ka tiem, kuri strādā ar atšķirīgu materiālu, ir jādod viņa iespējas. Jo mēs runājam ne tikai par tirgiem, bet arī par tiem cilvēkiem, kuri šeit strādā. Piekrītu iepriekš sacītajam, kā mums vajadzētu skatīt relatīvus apgrozījumus pēc svārā un pēc finansēm. Taču šo eh, koncepciju mēs varētu turpināt izstrādāt tālāk. Tad vēl viens jautājums, kas izskanēja atgriežoties pie Dortmana kunga sacītā, vai mēs runājam šeit par vienu likumdošanas tekstu diviem atšķirīgiem tirgiem. Zināmā mērā tas varētu būt pareizi, lai gan otrais tirgus elements nišu heterogēnais ir mazliet diferencēts, un es neesmu pārliecināts, kā to var izdarīt. Mums ir daži priekšlikumi, mēs jau esam tos arī jums darījuši zināms, taču es pieļauju, ka ir pilnīgi pie, iespējams nonākt pie savstarpēji pieņemamas sistēmas, kurā do, tiek dot iespējas arī šim otrajam materiālam nākotnē. Grazie, grazie, uh... Gianni Quonessi, grazie a tutti i sei esperti che sono intervenuti in questa hearing, grazie ai colleghi che si sono, sì, allora ripeto, grazie a Garling. Paldies aspekt, eh, ekspertiem, kas izteicās, paldies kolēģiem, kas ieradās uz šo uzklausīšanu, paldies visiem sešiem ekspertiem, pateicos kolēģiem, kas palika līdz beigām, uzdodot savus jautājumus, nu, nākot klājā ar komentāriem šajās interesantajās debatēs, mēs gaidīsim šo eh, dokumentu. Nākošā sanāksme ir 6. decembrī no 15. līdz 18.30 Briselē. Labvakar!